it's not really a panel, huh? it's... Buenas tardes, bon après-midi, good afternoon. Jauku pēcpusdienu visiem klātsošajiem. Lūdzu, atsāksim darbu. Mēs no dažādiem nacionālajiem parlamentiem esam šeit kopā sanākuši, un mums ir Šī ir trešā sanāksme šim fórumam, kad notiek starp parlamentārā sēde kopā ar prezidentūras pārstāvu un arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviana Redingu. Un vēl mums būs arī ciemos Cecīlija Malstroma no komisijas, kas ir atbildīga par iekšlietām. Un visas šīs jomas tiek aplūkots arī mūsu Lībe komitejas darbā. Mēs sāksim ar Redingas kundzi. Dosim viņai vārdu, lai viņa mūs var iepazīstināt ar nākotnes prioritātēm saistībā ar tā dēvētā Stokholmas programmu, kas tika pieņemta 2009. gadā Sviedrijas prezidentūras laikā. Brīvības drošības tiesiskuma telpas izstrādāšana turpmākās 15 minūtes tiek veltīts Redings kundzei, un tad mēs varēsim sākt diskutēt, būs īsi jautājumi, varat tiem sagatavoties. Mēs, protams, ņemam arī vērā mūsu vicepriekšsēdētāju Vivi Dakis kungu, kas pārstāv Grieķijas prezidentāru. Paldies, komisārs kundze, vārds jums. Much, Lies, paldies, priekšsēdētāju kungs. Sveicu visus kolēģus no valstu parlamentiem. Gribētu jums teikt, ka pie ieejas ir saraksts ar tēmām, kas būtu ļoti interesants, jo tur ir atspoguļots viss, ko esam padarījuši pēdējo gadu laikā un kas ir noticis. Uh, zināt, ka kopš um, Lisabonas līguma noslēgšanas um, man ir šādas uh, kompetences um, un to arī uzņēmos, lai virzītu procesus uz priekšu. Un mēs esam panākuši ļoti daudz, manuprāt. Jūs varbūt zināt, ka šis ir ļoti īpašs gads jo mēs esam nonākuši tādā situācijā, kurā visi jautājumi, par, kas attiec uz uh, periodu pirms Lisabonas līgumu, tiks tās teikt Lisabonizēti un automātiski kļūs par direktīvām pēc noteikta laika termiņa. Šī starpparlamentārā sanāksme ir organizēta ļoti atbilstošā laikā, jo tikai pirms nedēļas komisija pieņēma paziņojumu par eh, Eiropas Savienības eh, tieslietu politikas eh, nākotnes perspektīvām, un mūsu paziņojums veicinās plašāks debates, iesaistot valstu parlamentus un papildinot debates padomē un citās Eiropas Savienības institūcijās par kurām jūs noteikti esat informēti. Pirms divām nedēļām Tieslietu padomē Briselē es aicināju ministrus diskutēt par jautājumiem, kurus iesniedzu valstu parlamentiem apskatē, jo tieslietu jomā valstu parlamentiem ir ļoti daudz sakāmā un ir plašas kompetences. Līdz ar to mēs uh, priecājamies par ciešu sadarbību ar valstu ministriem, kas eh, ierodas Briselē un ar valstu parlamentiem. Tieslietu politika ir tuva iedzīvotājiem, pilsoņiem, tā tiešā veidā ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Līdz ar to jūs spēlējat ļoti vitāli svarīgu lomu šajā procedūrā. Tādēļ paldies priekšsēdētāju kungam par man doto iespēju jūs uzrunāt šodien. Sākšu ar izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Mēs esam panākuši ievērojumu progresu, un to varat izlasīt arī dokumentos, ko esmu jums eh, izsniegusi. Tomēr mums vēl ir daudz darāmā, un mēs esam izdalījuši trīs galvenos izaicinājumus - uzticība, mobilitāte, izaugsme. Uh, Uzticība ir visas sistēmas pamatā. Jūs zināt un varat arī redzēt, skatoties uz vecajiem, iepriekšējiem lēmumiem, kas pieņemti un kas ir statūtu grāmatā. Te nav runa tikai par tieslietu sistēmas grozīšanu jūsu valstīs, bet arī par tiltu būvēšanu, pārēju būvēšanu no vienas tieslietu sistēmas uz otru, lai būtu šāda starpsavienojamība, un lai mēs varētu sadarboties, mums ir nepieciešama uzticība. Un uzticība nevar tāpat uh, vienkārši dot kādam. Nevar vienkārši pieņemt lēmumu, nu tagad uzticēsimies. Ir nepieciešama uzticamība par to, ka kaimiņu sistēma ir uzticama, un šī savstarpējā uzticība starp tiesu sistēmām, starp dalībvalstīm ir jānostiprina ir jānodrošina tas, lai pilsoņi un tieslietu darbinieki būtu pārliecināti par to, ka lēmumi ir uzticami, nolēmumi, tiesu nolēmumi ir uzticami, lai no kuras valsts arī tie nāktu Eiropas Savienībā. Un šādā daudzpusējā veidā, skatoties uz um, pilsoņu un uzņēmumu jautājumiem mēs varam redzēt, ka tas ir saistīts ar mobilitāti. Jūs zināt, ka iedzīvotāji izmanto iespējas, ko sniedz eh, līgums, lai brīvi pārvietotos, taču joprojām pastāv zināmi šķēršļi. Joprojām ir barjeras eh, uz valstu robežām. Un iedomājieties eh, visus tos cilvēkus, kas ceļo profesionāli vai turismu iemeslu dēļ, vai kas eh, ir aprecējušies kaimiņu valstīs, vai tur studē. Nu, viņiem joprojām ir jāsaskaras ar veselu virkni dažādu šķēršļu, un vēl ir daudz darāmā, lai tos izskaustu un nodrošinātu šo cilvēku līdztiesību. Trešais elements ir izaugsme. Kad eh, sāku strādāt, eh, izstrādāju šādu īpašu nodaļu tieslietas izaugsmēji, un uz mani skatījās un brīnījās, tās taču ir divas dažādas lietas, taču nē, es nepiekrītu, jo tieslietas un tiesiskums ir izaugsme, jo tas nozīmē administratīvu drošu vidu, tas nozīmē uzņēmumiem drošu vidi, pretējā gadījumā tas liedz uzņēmumiem veiksmīgi tirgoties starp valstu līmenīm. Tādēļ mums vajadzētu turpināt veicināt ekonomisko izaugsmi un atvērt tirgu mūsu uzņēmumiem, lai tie būtu pārliecināti par to, ka tiesiskums tiek nodrošināts un ka uzņēmumi saņem nolēmumus un tiek pieņemt lēmumi tad, kad tas ir jāizdara. Tādā veidā investori būtu pārliecināti par juridisko noteiktību. Kas būtu darāms, lai nodrošinātu šo trīs eh, principu ievērošanu, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Mums pilnīgi noteikti nevajadzētu darīt to, ko es darīju iepriekšējos 14 gadus, jo man nācās visu sākt no nulles. Tagad mums likumi ir, viss ir izstrādāts, iestrādāts, tagad mums ir nepieciešama konsolidācija, Mums jāpapildina padarītais, tas jānostiprina. Runājot par šo konsolidāciju, nostiprināšanu, jūs to zināt jau no dalību valstu pieredzes, ka uzrakstot likumu un to pieņemot, tā ir viena lieta, taču, lai to īstenot praksē, tas ir kaut kas cits. Tādēļ mums ir jāstimulē šo likumu veiksmīga piemērošana un īstenošana praksē to var panākt veiksmīgi izmantojot jaunākās tehnoloģijas tiesu praksē, kā arī to var izdarīt operatīvos, visadarbojoties starp administrācijām un tieslietu darbiniekiem, kā arī ar dažādām citām procedūrām, un viens no pamata akmeņiem šo procedūru nodrošināšanā ir apmācība. Tas savukārt ir saistīts ar manis jau minēto uzticamību. Mums jāzina, kas ir mūsu kaimiņi, kādi viņi ir. Tiesnešiem jāpazīst citam citu un jāpazīst kaimiņu valstu tiesu sistēmas. 45% no jaunās Eiropas Savienības tieslietu programmas tiks uh, nodota tieši tieslietu apmācībai. Šī apmācība ir kopš eh, jau, jau trīs gadus eh, ļoti ievērojami pieaugusi, taču tas vēl nav pietiekams apjoms, un mums joprojām ir jāuzstāj, lai to veicinātu. Aptuveni 50% tiesnešu un prokuroru šobrīd eh, piedalās apmācībā. Līdz ar to mums joprojām ir daudz darāmā, lai nodrošinātu to, ka mūsu profesio tieslietu profesionāļi zina kaimiņus, zina kaimiņu valstu tiesu sistēmas. Otrs atslēgas vārds, kur minēju, ir kodifikācija. Mums būs um, jāskaidro, kādēļ ir nepieciešama šāda veida kodifikācija, lai apvienotu informāciju par visam tiesu sistēmām, lai nebūtu saskaldītības eh, un lai nebūtu neskaidrības orientējoties valstu tiesībās, Eiropas tiesībās un lai būtu skaidra izpratne par visiem nolēmumiem, tostarp par Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem. Un neapšaubāmi tieslietās ir jābūt arī atvērtiem papildu instrumentiem. Nevar pateikt uzreiz, kāda būs šī instrumenta nākotnē. Taču pašlaik, ņemot vērā to, ka mums ir bijusi krīze, es esmu sapratusi, ka tieslietas ir jāizmanto par labu izaugsmas veicināšanai un uzņēmumu drošības veicināšanai. Jebkurā gadījumā mums ikreiz ir jāanalizē vai ir kāda nepieciešamība un vai ir kāda pievienotā vērtība papildu iniciatīvām. Un vienmēr ir jāmēģina ņemt vērā, ko es vienmēr arī daru. Nezinu gan vai vienmēr veiksmīgi, taču ir vienmēr jāņem vērā dalībvalstu tiesu sistēmas eh, atšķirības, jo mēs nevēlamies visu harmonizēt, mēs vēlamies saglabāt tradīcijas. Līdz ar to šis grūtais uzdevums ir sasaistīt uh, valstu sistēmas, kas ir atšķirīgas. Es joprojām atceros uh, galvas sāpes, uh, kādas sagādāja dažādi temati, kas bija saistīti ar publiskajiem notāriem un citiem jautājumiem, kas bija tik atšķirīgi katrā dalībvalstī, ka mums bija jāiegulda ļoti liels darbs, lai atvieglotu iedzīvotāju dzīvi. Uh, Šīs ir tās lietas, kam mums būs jāpievēršas nākotnē. Un ar nepacietību gaidu rezolūciju, ko parlaments eh, pieņems eh, tuvākajā, eh, tuvāko nedēļu laikā ar jūsu atbalstu un gaidu tieslietu politikas attīstību sadarbībā ar valstu parlamentiem. Paldies, Redingskundze, par jūsu atvērtību un par jūsu teikto par prioritātēm un paredzamo attīstību Stokholmas eh, programmas eh, pēcticības kontekstā. Kā jūs teicāt, ir nepieciešama papildu apmācība un papildu sadarbība, ņemot vērā to, cik dažādas ir mūsu tiesu sistēmas, kas eh, rok rokā veido Eiropas Savienības struktūru ir jāņem vērā tas, ka uzņemoties šādu iniciatīvu un atbildot uz uh, cilvēktiesību un pamatiesību jautājumiem, kas uh, nav ierobežoti konkrētās robežās, bet pārsniedz uh, konkrēto valstu robežas. Visus šos jautājumus vērā ņemot, mēs varam konstatēt, ka vēl ir daudz darāmā un Tas ir labs pamats tumākām debatēm. Un tagad vēlos uh, aicināt tos, kas vēlas uh, komentēt vai uzdot jautājumus, lūdzu paceliet roku, lai mēs uh, šeit prezidijā varētu jūs redzēt. Pirmais runātājs Andris Toirkungs, nesmu pārliecināts par um, pareizo izrunu, tas tātad tā, Vanders Toira kungs, Nīderlandes pārstāvju palātas pārstāvis. Paldies! Paldies par jūsu teikto par valstu parlamentu nozīmi tieslietu sistēmā. Varbūt jūs atceraties diskusijas, kas mums bija iepriekš pagājušā piekdienā Amsterdamā par šo pašu tēmu, kad jūs paskaidrojāt, ka valstu parlamentu lomai Eh, ir liela nozīme un ka attiecībā uz eh, valsts prokuratūras jautājumu jūs nevēlējāties ieslīgt sarunās eh, ar valstu parlamentiem. Tātad, kā tad īsti jūs skatāties uz valstu parlamentu nostāju un kāda tad īsti ir valstu parlamentu nostāja? nostāju, jo ir diezgan liela atšķirība starp to, kas notiek realitātē un starp to, starp to ko jūs nu pat teicāt. Paldies, Eiropas parlamenta pārstāve, Konzas kundze. Paldies. Es domāju, šis ir īstais brīdis eh, atskatīties atpakaļ un arī domāt eh, par nākotnes plāniem, sevišķi tuvāko nākotnēm mums parlamentā. Viens no galvenajiem jautājumiem šī mandāta laikos bija, laikā bija demokrātijas e, jautājums un kā aizsargāt demokrātiju un tiesiskumu Eiropas Savienības dalībvalstīs. E, tas, ko mēs saucam par Kopenhāgenes dilemmu. Es domāju, ka šajā kontekstā bija nozīmīgi tas, ka komisija nāca klajā ar paziņojumu un es uh, Priecājos, ka jūs esat arī ņēmus vērā mūsu ziņojumus. Man arī bija viens ziņojums, ar kuru mēs nācām klajā to laiku, un šie ir ziņojumi par šo konceptu, kā tad mums būtu jāvirzās tālāk, ko tad darīt ar šo tā saucamo Kopenhāgenes dilemmu, kas nebija prognozēta saulaicīgi. Es uh, varu teikt, ka pieņemšana plenārsesijā notika pēc uh, ziņojuma nākšanas klajām. No vienas puses paziņojums bija derīgs, no otras puses tas bija tāds kā uh, laipnas uh, uzņemšanas vēstījums, tātad tas, ka pozitīvi tika vērtēti šie procesi. Jūs tātad um, runājāt par krīzes mehānismu, kā aizsargāt tiesiskumu, otrā panta ietvaros nesenā līguma, pēdējā līguma kontekstā, taču mums joprojām ir zināmas gaidas šajā sakarā, par ko mēs arī runājam plenārsesijā. Un parlamenta nostāja bija tāda, ka blakus krīzes mehānismam mums vajadzētu arī pastāvīgu regulāru izvērtējumu, kas varētu būt pamats darbībai krīzes situācijā, ja tāda rastos. Un mēs par šo regulāro izvērtējumu neko nesam redzējuši šai jūsu ziņojumā. Vēl viens jautājums, kas nav atbildēts, ir eh, par to, ka, manuprāt, būtu vairāk eh, jāuzina kaut kas eh, par to, kā mēs varētu efektīvāku mehānismu piemērot nākotnes eh, pārmaiņu kontekstā. Vairāk kā tika minēts, ka būtu vajadzīgi dažādi sliekšņu līmeņi, kad mēs runājam par nopietniem demokrātijas vai tiesiskuma pārkāpumiem, kad tad īsti ir tāds patiešām nopietni pārkāpumi. Taču mēs eh, pilnīgi noteikti vēlētos teikt, un arī uzsvērt, ka šāda veida iezīmes nākotnē būtu nepieciešamas regulārs izvērtējums un pārējie principi, kurus minēju. Paldies! Nākamā Grieķijas parlamenta pārstāve. Trope teorija. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Ņemot vērā Eiropas akī un ierasto rīcību, vai jūs uzskatāt, ka Nacionālais parlaments šeit var ko izmainīt? Vai var ko izmainīt likumos? Uh, piemēram, kā valsts uzņēmumu valdes locekļi tiek uh, atcelt viņu atbildību par notiekušo viņu laikā. Herbrons kungs. Kas attiecās uz tiesnešu apmācību? Gribētu zināt, kāds tad varētu būt tās saturs, un otrkārt, kā varētu izrēķināt uh, tās uh, efektivitāti. Vai jūs esat iecerējuši kaut kādā veidā izvērtēt, uh, cik daudz viņi saprot, vai nu tas būtu eksāmens vai kāds cits mehānisms, un vai šis izglītības saturs būtu preskriptīvs vai pat uh, preskriptīvs ar uh, nolūku radīt uh, precedentus? Un uh, kopēja pieeja, kā interpretēt tiesību aktus? Jebkurā gadījumā gribētos, lai tas uh, informētu arī par uh, ES tiesību sistēmu un citu dalību valsts tiesību sistēmām. Paldies, vai ir kāds cits deputāts, kas uh, vēlas izteikties? Pirms mēs uh, dosim vārdu Redingas kundzei, redzu, ka vēl kāds Eiropas uh, parlamenta deputāts grib vēlas izteikties eh, Lielingvara kungs un pēc tam Ābrehta kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību vienam aspektam, kur mēs apspriedām kopējā sanāksmē ar konstitucionālo pilsoņu brīvību un um, tieslietu komitejām un tas netik daudz attiecas uz uh, jauniem noteikumiem, kaut arī daudz no tiem, uh, daudz no, nu, no tiesību aktiem, kas pēdējo gadu laikā ir apstiprināti, ir bijuši ļoti pamanāmi, bet gan uh, vairāk ir jārunā par īstenošanu, ņemot vērā, kā šie noteikumi ietekmē mūsu pilsoņu dzīves. Un, protams, jāņem vērā arī, ka šie tiesību akti laika gaitā tiek grozīti. Komisija šo aspektu dēļ ir sagatavojusi eh, rezultātu tabulu, tā saukto scoreboard, tomēr līdz šim sniegtā informācija mums nav bijusi pietiekama. It, bet jāteic, ka praktiski varbūt tas eh, nav tik eh, ļoti ietekmējis pilsoņu dzīves. Eiropas Savienība šobrīd ir sagatavojusi milzīgus eh, kalnus ar dažādiem tiesību aktiem, bet jāteic, ka Eiropas pilsoņi no tiem pagaidām negūst nekādu labumu vai vismaz nepietiekam. Šobrīd ir skaidrs, ka parlamenta uzdevums būtu izstrādāt jaunus noteikumus savienībai kopumā Un tāpēc trīs institūcijas ir salikušas spēkus kopā un mēģina izpētīt, kādi tad ir gūti rezultāti, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai ikvienam. Protams, ka šeit milzīgu lomu spēlē tiesneši un citi tiesību speciālisti, bet visbūtiskākā šeit ir jurista loma ja pilsoņi vēlas uh, izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, viņi droši vien parasti uzklausa kvalificētu juridisku uh, ekspertu un tikai tāds ceļ prasība tiesā. Tāpēc es domāju, ka tad, ja mēs runājam par apmācību tieslietu jomā, ir nepieciešams uh, domāt par procedūrām, kuras vislabāk varētu nodrošināt to, ka ka tiesas eh, patiešām uzlabo tiesību aktu paredzēto normu piemērošanu. Paldies, Albrekta kungs, vārds jums. Liels paldies priekšsādātāji. Man ir trīs punkti, ko gribēju pieminēt. Vispirms jau es tiešām gribētu zināt, vai nākamo piecu gadu laikā kad tiks veidota kopēja Eiropas Savienības eh, drošības eh, tieslietu un pilsoņu tiesību, pilsonisko brīvību telpa. Vai šāda diskusija nebūtu jāveido parlamentā, jo parlamenti jau nosaka, kādas ir nepieciešamības šādas telpas izveidēji, jo pašlaik uh, tiek iz, komisija nāk klajā ar ļoti daudziem tiesību aktu priekšlikumiem, un es domāju, ka uh, mums vajadzētu kopīgi padomāt par to, kādas ir nākotnes vajadzības, kādus uh, priekšlikumus komisijai vajadzētu sagatavot, varbūt ceļa karti, izveidojot minimālos uh, standartus krimināllietās, nodrošinot um, aizturēš, minimālos aizturēšanas standartus un uh, citas lietas. Bet, manuprāt, uh, Eiropas Savienības padome vēlas uh, izstrādāt šādu programmu, nemaz uh, iepriekš nekonsultējoties ar parlamentu. Līdz ar to parlaments netiks uh, pienācīgi iesaistīts šajā uh, procesā. Arī nacionālajie parlamenti netiks un šķiet, ka jūnijā ir plānota Eiropadomis sanāksme, kurā es pieļauju tiks pieņemti būtiski lēmumi. Varbūt komisārs kundze jūs varētu mums pastāstīt, kas notiek šajā jomā. Otrakārt, it īpaši attiecībā uz ceļa kārti, mans iespējas ir tāds, ka jau tagad ir jārīko diskusijas par tālākiem pasākumiem, un es ļoti labprāt gribētu dzirdēt, kādas turpmākus pasākums mēs veiksim, lai izstrādātu minimālos standarts krimināla lietās. Es domāju, ka tas atbilst kopējas tieslietu telpas izveides mērķiem. Un, manuprāt, jau no rīta diskusijā mēs tam pieskārāmies. Un mēs jau šeit veidojam ne tikai noteikumus uh, kas uh, tiks pieņemti datu aizsardzības jomā. Pašlaik aktuāla ir situācija ar tās augto drošo ostu, par kādu tiek uh, uzskatītas atsevišķas valstis, un es gribētu, um, lai jūs pakomentētu mūsu pagājušajā nedēļā, pagājušā mēnesī pieņemto rezolūciju par drošās ostas nolīguma apturēšanu. Labi, šķiet, ka es vairs neredzu nevienu, kas būtu paudis vēlmi izteikties, ir uzdota vesela virkni jautājumu, tāpēc atgriezīsimies uh, uh, šeit uh, prezidijā un Redingas kundze došu iespējams atbildēt. Paldies! Es gribētu pirms atbildēt uz Berengeru kungu jautājumu, jo viņam jādodas balsot citā komitejā. Es vēlos pateikties par jūsu ziņojumu un par jūsu palīdzību, ko vienmēr esat man sniedzis, lai izstrādātu šo nostāju. Es piekrītu, ka mums nav nepieciešams jaunas normas, bet mums ir nepieciešama jau esošo normu īstenošana. Un um, tas ir arī galvenais, ko es esmu atspoguļojusi savā paziņojumā par nākotnes perspektīvām. Es nevēlos uh, tādu pārsātinātu likumdošanu. Es eh, neesmu tajā ieinteresēta. Mums ir nepieciešama efektivitāte un nevis eh, visa vēlamā apkopojums. Un mm, šeit eh, dalībvalstīm ir iespēja līdzdarboties. Krimināla likuma ziņā ir bijušas direktīvas, tās valstu sistēmās ir īstenots praksē, un tieši jūs no valstu parlamentiem uh, lemsiet par to, kā šī direktīva izskatīsies, un pēc tam valstu likumdošanā arī ir eh, jāizteno praksē atbilstīgi saskaņā ar šiem nosacījumiem. Līdz ar to mums vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, eh, lai eh, viss, ko esam nolēmuši šeit Eiropas līmenī tiešām sasniegtu iedzīvotājs, jo tas jau ir galvenais mēķis. Mēs veicam reformas tā, lai iedzīvotājiem krimināllietās būtu vismaz tiesību minimums nodrošināts, lai kur arī viņi atrastos Eiropas Savienībā augstāk par minimālajām tiesībām nevajadzētu cerēt, taču minimālās tiesības ir jānodrošina visur, un pilsoņiem arī jābūt informācija par to, ka viņiem šādas minimālās tiesības ir. Kādi būtu iemesli? Iepazīstināt arī eh, valdības eh, ar šo situāciju. Nu, to es esmu atspoguļojusi dokumentā, kas ir Eiropas semestrā kontekstā. Jūs droši vien saņēmāt šādu dokumentu kopumu. Un, ja nē, tad varat to dabūt. Un te ir skaidri atspoguļots tas, kāda situācija ir kurā dalībvalstī, kāda ir tiesu sistēmas neatkarība un citi elementi, kas ir pilnīgi nepieciešami, lai nodrošinātu iedzīvotāju uzticību. Un vēlos eh, piezīmēt, ka tas nebija gan eh, veikts šī uzskaita krimināla likumā, bet tas bija komercietiesībās un administratīvajās tiesībās un citos jautājumos, kas veicina investoru interesi un uzticību. Mums ir jānodrošina tas, lai būtu šī īstenošana praksē un lai mēs mācītos no kļūdām. Tādēļ jāņem konkrētās rekomendācijas, kādas eh, tika Um, kādas tiek dotas katrai valstī. Pagājušajā gadā bija 12 dalībvalstis, kuras saņēma šādas konkrētas specifiskas rekomendācijas par to, kas vēl būtu darāms. Un mēs redzam, ka civilikuma situācijā ir liela saiknes starp uh, to, kā un vai darbojas uh, civilikuma sistēmas uh, atšķirīgās dalībvalstīs. Uh, Protams, ka pieeja tiesai ir saistīta ar šo jautājumu, taču runa nevienmēr ir par tiesvedību, varbūt arī mierizlīgums, ārpus tiesas mierizlīgums, varbūt mediācija, starpnieku veicināts izlīgums, tātad dažādi veidi aktivitātes, kas uh, nav tieši saistīts ar tiesu un kas ļauj tiesai koncentrēties uz uh, ļoti sarežģītiem jautājumiem un tādi vieglāk risinām jautājumi attiecīgi var tikt risināti ārpus tiesas kārtībām. Jūs uh, varat paši konstatēt valstu līmenī, ka šī mediācijas, uh, mediātoru sistēma nav uh, pietiekami iesakņojusies. Uh, visos gadījumos taču ir jānodrošina gan tiesu darbinieku, gan iedzīvotāju uzticība šādai sistēmai. Tāpat eh, runājot par apmācību, par tiesnešu apmācību, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Te es varu piekrist runātājiem, kas to uzsvēra. Es vēlos jūs iepazīstināt ar statistiku. Tā nav manis sagatavotā, bet Eiropas eh, tiesu eh, apmācības sastādītā statistika, un te mēs varam redzēt tabulu ar apmācības dalībnieku skaita pieaugumu. Tātad līkne strauji kāpusi. Kaut kas ir noticis, tas nozīmē to, ka radusies apziņa par to, ka šī apmācība ir vitāli svarīga. Tā ir radusies to cilvēku apziņā, kas organizē šādu veidu apmācību. Uzskatu, ka apmācība ir speciālistu ziņā, ļoti bieži to veica paši tiesneši, vada šādu apmācību un dara to iepazīstoties ar tiesu sistēmu atšķirībām. Ir ārkārtīgi atšķirība, lielas atšķirības, un tiesnešiem ir jāzina, kāds ir tiesu sistēma atšķirības, pie kaimiņiem ir kontinentālās tiesības un citveid tiesības atšķirības, kā jau teicu, ir lielas. Jāņem vērā, ka valstu tiesas šobrīd ir Eiropas tiesas, valstu tiesneši ir Eiropas tiesneši, jo viņiem ir jāpieņem nolēmumi balstoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, līdz ar to viņiem ir vitāli svarīgi zināt, uz kādiem pamatiem balstīties, pieņemot nolēmumus. Atgriežoties pie pirmā jautājuma, tas bija dubults jautājums par saistītām lietām. Runāju ar jums Amsterdamā, mums bija zināmas viedokļu atšķirības par to, kā mēs eh, skatāmies uz Eiropas eh, prokuroru biroju un subsidiaritātes jautājums eh, bija debatēts toreiz, par to runāja jūsu Nīderlandes tātad parlamentu pārstāvju, un es šeit vēlētos uzsvert vairākas lietas. Pirmkārt, līguma otrais protokols eh, neietver nekādu veidu automātismus, kas varētu grozīt priekšlikumu, ja ir celta sūdzību par subsidiaritātes principu pārkāpumiem. Par to ir jālēmj komisijai, bet pirms tā var pieņemt jau kādu lēmumu, tā ir rūpīgi jāanalizē un jāizvērtē situācija un jāveic padziļināts pārskats par valstu parlamentu teikto. Mēs to esam paveikuši, mums ir bijuši šos vairākas eh, komisāru kolēģijas sanāksmes, lai izvērtētu šos jautājumus, un mēs esam analizējuši visus eh, parlamentu, valstu parlamentu saprātīgos eh, atzinumus un izpētot visas valstu parlamentu nostājas, kas tad bija ļoti atšķirīgas, tika izdots paziņojums no komisijas puses ar komisijas viedokli. Un tur arī, dzen, nezinu, vai visi parlamenti jau ir saņēmuši e, vēstuli, tie, kas ir rakstījuši un sūdzējušies par e, subsidiaritātes jautājumiem, tātad noteikti ir saņēmuši to. Tur ir stāstīts par to, ka tas ir labs projekts un ka Un nav tikai bijuši gan kritiski komentāri, bet arī atzinīgi vārdi ir izteikti par šo projektu un atsevišķi jautājumi. Līdz ar to nav bijis tā, ka parlamenti ir tikai kritizējuši, taču runājot par vēstuli, tātad visiem, kas rakstīja vai pozitīvas vai negatīvas lietas, ir izsūtīta vēstule un ir bijuši arī komentāri par nevēlēšanos piedalīties šajā sistēmā. Eiropas um, prokuratūras uh, birojs ir sui generis eh, institūcija, un tas ir vienīgais, kas ir skaidri noteikts 86. Eh, līguma pantā, līgumā, kuru, starp citu, ir apstiprinājušas, eh, apstiprinājuši visi valstu parlamenti. Visi valstu parlamenti ir ratificējuši 86. pantu, kas paredz EPPO ieviešanu, un es vēlos teikt, ka parlaments eh, ar ļoti stingru balsojumu eh, ciemēja to, ka vēlas eh, šo vēlas uh, ieviest tātad šo Eiropas publisko prokuratūru, un tas atspūgļās arī Jakulīno ziņojumā. Un kas tad būtu darāms? Prokuroriem būtu no visas Eiropas uh, jānāk kopā un jāizstrādā jauns teksts, un viņiem arī būtu jāņem vērā tas, ko par šo jautājumu ir teikuši viņu valstu parlamenti. Un mums arī palīdzot dalībvalstīm ir jāizceļ vairāk jautājumu, kas ir saistīti ar šo EPPO, Eiropas Publisko prokuratūru Un valstu parlamentu viedokļi tiks ņemti vērā nākamajos uh, etapos, un tas mani noved pie nākamo jautājumu daļas. Uh, ir skaidrs, ka jūsu valdības uh, ir tās, kas ir atbildīgas um, jūsu priekšā. Ko tad dara jūsu valdības, ko viņi dara, ierodoties uh, Eiropas uh, Savienības padomē? Un jums ir jāzina, ko jūsu valdības dara pieņemot lēmumus kopā ar citu Eiropas Savienības eh, valstu valdībām. Tātad jums ir jāspēlē ļoti būtiska loma, jums ir uzauga loma, lai kontrolētu jūsu valdību aktivitātes. Es eh, ceru, ka jūs izjautājat jūsu valdības ka jūs debatējat ar valdībām pirms eh, tās kaut ko pieņem vai noraida, un ceru, ka jūs esat ļoti labi informēti par to, ko valdības eh, pārunā aizslēgtām durvīm ierodoties Briselē. Es varu teikt, ka man regulāri jādotas uz Eiropas parlamentu, lai paskaidrotu deputātiem par to, ko es daru, kad es diskutēju ar jūsu valdībām. Līdz ar to kontrole šajā gadījumā darbojas ļoti skaidri. Un kas tad notiks nākotnē? Kādi, kāda būs uh, tieslietu lēmumu nākotnē turpmākajos gados? Arī tas jums ir jāpārunā ar jūsu valdībām. Vai jūs esat par visu informēti, vai jūs uh, vienkārši tā uh, teikt, eh, uz dullo ierodaties un debatējat. Es vēlētos, eh, lai valstu parlamenti cieši sadarbotos ar Eiropas parlamentu un veiktu konstitucionālo uzraudzību valstu valdību darbām. Tas ir tāds daudz slāņu darbs. Uh, Runājot par Kopenhāgenes gadījumu, Gonsas kundze, jā, mēs šo jautājumu diskutējām vairāk kārt un detalizēti, teorētiski. Nu, vispirms jau jāteic, ka mēs nekad nevarējām iedomāties, ka mums būtu nepieciešams šādas diskusijas, jo mēs domājām, ka, ja valsts iestājusies Eiropas Savienībā, tad tiesiskums tiks automātiski ievērots. Taču pēdējo gadu pieredze mums ir pierādījusi pretējo. Kas tad ir paredzēts līgumā? Līgumā paredzēts septītais pāns. Tās varētu teikt atombumba. Ja dalība valstis neievēro tiesiskumu, tad ar ļoti sarežģītām procedūrām var liekt šai valstī balsošanas tiesības, var atņemt finansējumu un tā tālāk un tā joprojām. Un mums nav nekādas vidusceļa, ja ir kādas skaidra, kāds skaidrs pārkāpums, taču mums vajadzētu šādu vidusceļu, jo mēs nevēlamies sodīt nevienu valsti, mēs vēlamies risināt problēmu, jo tieši tāds jau arī mūsu uzdevums. Sodīšana nepalīdz, ja problēma joprojām pastāv. Uh, Un tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ mēs pēc eh, jautājuma analīzes esam rīkojušies šādi. Es vēl pie tā atgriezīšos, un tie, kas ir ieinteresēti Eiropas tiesībās, noteikti uzskatīs eh, šo jautājumu par ārkārtīgi interesantu. Tas ir 86. gada Eiropas Savienības tiesas nolēmums par Levēra, Levēra lietā, kur uzsverts uzsvērts, ka tiesiskums ir jāpiemēro valstīs un institūcijās, ir jāievēro tiesiskums, juridiskā noteiktība, izpildvaras arbitrārā aspekta liegums, kā arī uh, vienlīdzība tiesas priekšā un citi principi, kas ar to saistīti. Tātad Eiropas Savienības tiesa to visu ir skaidri uzrakstījusi mēns uz balta. Kad dalībvalstīs sākās problēmas, un es nevēlos konkrēti citēt valstis, jo jūs visi tās zināt, tad bija divas lietas. 2012. gadā 11 ārlietu ministru grupa Vestervēls kunga vadībā uzrakstīja analīzi par to, kā da varētu būt Eiropas Savienības eh, turpmākā struktūra un arī tiesiskuma mehānisms. Barozu kungs eh, arī savā runā tolaik par to izteicās, uh, Es eh, arī dzenu runāju par to, ka vajadzētu ko tam līdzīgu, un 2013. gadā bija četru ārlietu ministru vēstule, kas eh, mudināja skatīt šos jautājumus. Komisijas priekšsēdētājs paziņoja procedūru eh, savā 2013. gada runā par Eiropas Savienības jautājumiem, un kolēģija divreiz tikās, lai diskutētu par visiem šiem jautājumiem. Un tad Gonsas kundze bija vairāki Eiropas parlamenta ziņojumi, kas izcēla to, ka nepieciešams turpināt pie tā strādāt un rast risinājumus. Pēc visiem, visām šīm procedūrām un pēc eh, šīm darbībām bija liels eh, darba apjoms, kas uh, atspoguļās dokumentos, un jāsaprot, ka komisija ir līguma uzraugs, tā nevar pārsniegt tajā noteiktās kompetences. Komisija nāca klajā ar lēmumu, kādēļ lēmumu, jo tādā veidā komisija darbosies atbilstošā gadījumā. Šajā lēmumā atspoguļoti vairāki principi. Pirmkārt, Mēs eh, pieturamies eh, pie līguma 7. panta loģikas, bet eh, pirms mm, pielie, piemērojam 7. panta nosacījums ir jāmēģina risināt problēma, problēmu. Problēmu, ko nevar risināt valsts līmenī, jo uh, šādā gadījumā vienkārši vairs normāli nedarbojas uh, valstu institūcijas, lai varētu to paveikt. Tas ir jārisina jums, valstu parlamentiem, valstu tiesību sistēmām. Tas ir jādara teorētiski, taču ja reāli vairs tas nedarbojas, tad ir sistēmiska problēma, kurā ir jāiejaucas Eiropas Savienības uh, institūcijām. Tādēļ ir pirms 7. panta procedūras, jābūt dialogam ar dalībvalsti, jābūt stingram izvērtējumam par to, kāda ir uh, situācija dalībvalstī, ir jābūt um, vienlīdzīgai attieksmē pret visām dalībvalstīm, ne tikai dažām dalībvalstīm, jāņem vērā vienlīdzīgi 28 dalībvalstis un rīcības uh, plāns, uh, pie, kas piedāvāts dalībvalstīm, lai risinātu konkrēto problēmu ar rekomendācijām, un tad ir apseku, apsekojums par to, kā tad šīs rekomendācijas ir īstenotas praksē. Un tikai tad, ja tas viss nedarbojas, ja visa procedūra ar Eiropas parlamenta un padomis procedūru, ja tas viss nedarbojas, tad komisija piedāvā palaist septīto pantu. Grieķija. Nu, likumi, tātad, kas ir pieņemti Grieķijā, kas, ja pareizi saprat jūsu jautājumu, kas atvieglo nosacījums, kas ir saistīti ar uzņēmumu neatbilstošu rīcību. Jāatzīst, ka es par to neesmu pietiekami labi informēta, bet tas būs jāpapētī sīkāk. Esmu atbildējusi uz pārējo runātāju jautājumiem uz Bronsa kunga jautājumu, bet Abrehta kunga jautājums, ko, uzdeva, ko, ko viņš uzdeva, tā tad um, sa, saucās ar mans iepriekš teikto par pārcātinātu likumdošanu, kas līdzinātu Ziemassvētku iglītai. Un mums ir nepieciešams raudzīties uz procedurālo tiesību, procesuālo tiesību uh, minimālo ievērošanu ja cilvēki ceļo un ja uzticība ir galvenais elements, lai visa Eiropas sistēma darbotos, tad ir nepieciešami arī minimāli noteikumi. Vismaz kāds noteikumu minimums un drošība tiem cilvēkiem, kas stājas tiesas priekšā. Uh, Piemēram, es no Luksemburgas dodos uz Poliju, mani aiztur policija, es nezinu, ko esmu nodarījusi. Nu, vismaz man jāsaņem informācija manā valodā. Protams, ne jau Luksemburgas valodā, jo neviens to nezina, izņemot mani, taču franču vai vācu valodā. Kādā no valodām, ko es saprotu, man ir jābūt pieejai advokātam, man ir jābūt uh, apstākļiem, kas ir cienīgi. Uh, Un tā tad ir um, vēl vairāk likumi, kas nav līdz galam izskatīti un pieņemti. Tas ir par neganī, nevainības prezumciju, par tiesisko palīdzību. Es, skatoties jums acīs, eh, jau redzu jūsu reakciju, jo, jā, mums ir nepieciešama jūsu palīdzība šajos jautājumos, un bērnu tiesības tie ir tie būtiskākie jautājumi, kur, kur mums ir nepieciešami tādi stingri minimālie nosacījumi. Un tas ir jāvirz uz priekšu tik ātri, cik vien iespējams diskusijās, un pēc tam redzēsim, kā tas tiks kodif kodificēts un īstenots praksē realitātē. Strādājot pie jautājuma par aizdomās turamajiem vai arestētajiem cilvēkiem krimināla tiesvedības kontekstā, uh, redzēju, ka ir viens jautājums, kurš pilnīgi neparādās mūsu sistēmā, un tas ir jautājums par to, kā, kāda ir izturēšanās pret upuriem. Jo upuri ir tie, kas cieš. Kaut kas, tātad ir kāds nodarījums bijis, viņi ir cietušie, un tad pēc tam vairs viņi nekur netiek minēti, nevienās tiesību aktos. Mēs vienojāmies visās institūcijās par šo jautājumu, un pirmo reizi mums bija direktīva par cietušajiem krimināla tiesvedībā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jums tas ir valstīs jāīsteno praksē sistēmiski un ļoti konsekventi. Tādēļ um, aicinu tam pievērst uzmanību. Albrecht kungs vēl arī runāja par datu aizsardzības jautājumu. Ļoti žēl, ka Līdz šim šis nozīmīgais mudinājums ne tikai no Eiropas parlamenta puses, kas ir daudzkārt jau balsojis par likumiem un normām par datu aizsardzību, bet arī mudinājums no daudziem dalībvalstu parlamentiem par to, ka vajadzētu pievērst uzmanību jautājumu par to, ka lēnās procedūras dēļ tas vēl nav kļuvis par likumu. Un tas uh, neveicina uzticamību no mūsu iedzīvotāju puses, uh, kas uzskata internetu par nedrošu vidi, un tas ir ļoti žēl. Vēlos uzsvērt uz to, ka jums ir jāmudina jūsu valdības uh, rīkoties. Viss ir izdarīts, Vienīgais, kas nav izdarīts, lēmumi nav pieņemti. Mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem un jādomā par šo lēmumu pieņemšanu iedzīvotāju interesēs. Runājot par drošu. Runājot par drošo patvērumu, jeb ja drošo ostu, safe harbor, nu, šeit ņemot vērā to, ka mūsu amerikāņu partneriem nav tie paši noteikumi par datu aizsardzību, kas mums ir balstoties uz 95. gada tiesību aktiem. Un kompānijas, kas ir Eiropā un ASV, līdz ar to var brīvi apmainīties ar datiem, kas būtu nodrošināti ar šādu drošo patvērumu Tas būtu tā teorētiski, taču realitātē šis drošais patvērums tāds nemaz nav. Mēs esam analizējuši 13 problēmu jautājumus un esam konstatējuši, ka ir vēl ārkārtīgi daudz problēmu. Ja procedūra nevizīsies uz priekšu, tad uh, komisija nāksies, kā to aicina parlaments, uh, atcelt vispār šo safe harbor, kas uh, nāks pa ļaunu ne tikai Eiropas Savienības, bet arī Amerikas uh, uzņēmējiem. Mēs mēģinām darīt visu iespējamo, un tas ir mūsu tradicionālais darbības modelis. Mēs nesakām, nu tagad visu apturēsim un atcelsim. Nē, mēs sakām, nu tas vēl nav netuvu pilnība, Mums ir jāveic reformas un jārisina problēmas, bet, protams, ka ja mēs nerisinām problēmas, un tā ir arī atbilde Eiropas parlamentam, nu tad gaidīsim līdz vasarai. Ja līdz tam laikam problēmas nav atrisinātas, ja Amerikas partneri nav atrisinājuši problēmas, nu tad vai tad mums vajadzētu pa, palaist ēterā nākamo lēmumu pieņemšanas līmeni, bet nu ceru, ka šīs problēmas tiks atrisinātas. Paldies, Redingas kundze, par šo ļoti rūpīgo un izsmeļošo atbildi uz uh, ikvienu jautājumu, kas tika uzdots. Es domāju, ka ir īstais laiks ķerties pie šīs uh, trešās paneļa diskusijas otrās daļas, runājot par uh, pilsonisko brīvību, tiesiskuma un sabiedriskās eh, kārtības eh, tāpas nākotni. Un tagad došu vārdu Malstrēmas kundzei. Thank you, Commissioner Redding. Always good to have you here. Thank you. welcome warmly, as usual, our commissioner. Protams, jūs kā vienmēr, Cecīlija Malstrēmas kundze, esat ļoti laipni aicināta mūsu komitejā. Jūs esat iekšlietu jomas komisāri, atbildat arī par pilsonisko brīvību, tieslietu un sabiedriskās kārtības jautājumiem. Mēs runāsim par ar jums par šiem jautājumiem 50 minūtes, un tad es ceru, ka būs uh, arī nākamā paneļa diskusija. Es ceru, ka jūs visi iesaistīsieties šajā diskusijā, sagatavojiet uh, savas kartiņas, uh, savas rokas, kuras varat celt gaisā, lai pieteiktos runāt un tam līdzīgi. Godāmie deputāti, es esmu ārkārtīgi priecīgi piedalīties šajā sanāksmē un to, ka man ir iespēja apspriest nākotnes izaicinājumus brīvības, eh, drošības un tieslietu jomā pēc eh, komisāras Rēdingas. Un, protams, ka šī diskusija ir ārkārtīgi laikā, jo komisija pagājušajā nedēļā nāca klajā par eh, brīvu un drošu Eiropu. Šī, tas balstās uz apspriešanas procedūru, notiek daudz dažādu uh, semināru konferenču, un pagājušā mēneša beigās mēs organizējām lielu konferenci, kurā piedalījās Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti, mēs augstvērtējam jūsu ieguldījumu. Tur piedalījās arī daudz dažādu citu iesaistīto pušu. Tika panākt vispārēja vienošanās, ka uh, š, ir pagājusi ēra ar bieziem vēlmju katalogiem, tagad ir jākoncentrējas uz mazāku skaitu izaicinājumu Un tieslietu iekšļotu joma arī prasa sadarbību tāpat kā visas citas jomas. Turklāt pēc Lisabonas līguma situācija ir mainījusies. Tāpēc mūsu paziņojums nav biezs katalogs ar simtiem priekšlikumu, pie kuriem būtu jāstrādā, bet vienkārši dokuments, kurš mums varētu nodrošināt skaidru redzējumu uz uh, ilgtermiņa redzējumu un uh, idejas par to, kā cīnīties ar nākotnes izaicinājumiem. Galvenās idejas šeit ir tādas, ka mēs. Uh, Pirmkārt, eh, strādājam ar cilvēkiem, kas eh, strādā, cilvēkiem ar eh, izaicinājumiem, ar kuriem cilvēki saskaras savā ikdienas dzīvē, un tāpēc ir nepieciešams pietuvināt šīs politikas pilsoņiem. Otrakārt, mums ir jāparāda, ka Eiropas sniedz pievienoto vērtību, ka ir jāga sadarboties tādos jautājumos kā migrācija un cīņa pret organizēto noziedzību Eiropas līmenī, jo kopā mēs varam panākt labākus rezultātus. Uh, Un treškārt, Eiropas Savienība ir balstīta uz atbildību un solidaritāti, un tās politikām ir jāatbilst šiem pamatprincipiem. Raugoties pagātnē, es domāju, ka mēs e, visi saprotam, ka nacionālajie parlamenti ir spēlējuši ļoti būtisku lomu, arī Eiropas parlaments, Eiropas komisija un padome, un mēs visi varam lepoties ar panākto. Esam izveidojuši jaunu, spēcinātu Schengen zonu, Pašlaik strādājam pie kopējas Eiropas pārtvērums sistēmas iz, izveides. Tas ir prasījis mēnešiem ilgas sarunas. Mēs domājam par legālās migrācijas kanāliem un domājam par to, kā labāk nodrošināt Eiropas pilsoņu aizsardzību, par nacionālo stratēģiju izstrādi un par politiku veidošanu noziedzībās, no, organizētās noziedzības apkarošanai. Mums ir arī jauna direktīva un stratēģija Cīņā pret cilvēku tirzniecību mēs esam izveidojuši Eiropas kibernozadzības apkarošanas centru tīklu, kas savienos uh, vietējo ekspertu zināšanas, lai varētu cīnīties pret ekstrēmismu un radikalizāciju sistēmu bērnu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai un bērnu pornogrāfijas apkarošanai internetā. Uh, Protams, ka tie visi ir svarīgi jautājumi, un pašlaik mums ir daudz darba, lai nodrošinātu, ka šīs funkcijas tiek pienācīgi paveiktas un ka mēs izmantojam visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Tam būs jāpievērš galvenā uzmanība nākamajos eh, gados īstenošana un eh, praktiska ikdienas sadarbība, kā arī visu mūsu rīcībā esošo instrumentu efektīva izmantošana. Raugoties nākotnē, kad Eiropa lēnām atgūstas no krīzes un nostājas uz izaugsmas ceļa, ir skaidri saprotams, ka labi pārvaldīta migrācijas politika ir svarīga, lai veicinātu izaugsmi. Migranti var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrībā, ja mēs prātīsim izmantot un atzīt viņu potenciālu, un tāpēc ir jādomā par to, kā panākt vislabākos iegūmus no migrācijas. Un to ir iespējams izdarīt uh, labāk identificējot tās ekonomikas nozares un profesijas, kurās eh, ir nepieciešams darba spēks, kur eh, trūks kvalificēta darba spēka, tāpēc ir nepieciešams veicināt augstu kvalificētu darbini, darbinieku iebraukšanu un to, ka mm, darbi, darba devējiem ir iespēja uzlabot iespējas pārvietoties iekšējā tirgu arī ēst pilsoņiem. E komisija drīz pieņems pārskatītu vīzu kodeksu, kas ir viens no veidiem, kā nodrošināt vienkāršu un gludu vīzu izsniegšanu, aizstājot sarežģītas ilgstošas procedūras. Cilvēkiem ir jādod iespējas vieglāk saņemt vīzes, ja viņi apciemo savus draugus vai apciemo mūs kā turisti. Šajā laikā ir nepieciešams arī stiprināt sociālo integrāciju Mēs turpinām iesākto darbu un sadarbojamies ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Schengen zona ir būtiska daļa no Eiropas uh, būtības, ir nepieciešams uh, ātri īstenot uh, Schengens pārvaldībā panāktos grozījumus un risināt izaicinājumus, kas vērsti uz cieņu pret nelegālu migrāciju. Arī tā ir daļa no veiksmīgas migrācijas politikas ir nepieciešams uzlabot uh, atpakaļ uzgriešanas procedūras. Brīvprātīga atgriešanās izcelsmes valstī joprojām ir mūsu prioritāte, tāpat kā atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Mēs uh, esam uzsākuši sadarbību ar valstīm mūsu kaimiņos, kuras ir migrācijas izcelsmes valstis vai tranzīta valstis, lai palīdzētu tām uzlabot savas sistēmas palīdzētu apkarot uh, kontrabandu un nelegālus uh, migrācijas kanālus. Es ir un paliek uh, saskarsmē ar nestabilitātes sakām mūsu kaimiņu reģionos, tas ir jāapzinās, un nākotnē būs nepieciešama papildu centieni, lai izvairītos no tādām traģēdijām, kādas mēs piedzīvojam vidusjūras reģionā gandrīz katru dienu. Tāpēc ir nepieciešams efektīvi īstenot jaunos patvērumu noteikums, uzlabot praktisko sadarbību apmācību, kā arī uzlabot uh, starptautisko aizsardzību iegūšo statusu personu aizsardzību. Ir nepieciešams domāt par jauniem noteikumiem, lai uzlabotu solidaritāti, piemēram, resursu apvienošanu, bēgļu uzņemšanai. Uh, ir nepieciešams domāt arī par legāliem kanāliem, kā nokļūt Eiropā, lai nelegālajiem imigrantiem bieži vien nebūtu jādodas riskantos braucienos pāri jūrai. Un tāpēc ir jāapzinās, ka dažas dali, ļoti maz dalībvalstu šobrīd uzņem bēgļus no Sīrijas bēgļu nometnēm tieši, un te ir nepieciešama lielāka solidaritāte. Mūsu atbildība ir nodrošināt, ka Eiropa ir droša, tomēr draudi pastāvīgi attīstās, kriminālās organizācijas kļūst aizvien izsmaldzinātākas maina savu darbības stratēģiju, un ļoti bieži tās ir tikpat izsmalcināts kā starptautiski uzņēmumi. Tām ir ļoti labas saziņas iespējas, kas rada jaunas drošības izaicinājumus. Tāpēc drošības stratēģija un Eiropas politikas cikls organizētās noziedzības apkarošanai ir guvis labu progresu, un tas ir jāatzīst, bet ir nepieciešams darbu uzlabot, ir jāraugās, ko mēs varam darīt, lai sagrautu kriminālos tīklus, uh, apkarot terorismu, padarītu drošīga, drošāku kibertālpu un palielinātu noturību pret krīzēm un nelaimes gadījumiem. Nepieciešams uzlabot uh, praktisko sadarbību, kopīgu apmācību, pilnībā izmantojot esošos uh, informācijas apmaiņas instrumentus, kas jau ir mūsu rīcībā. Ar ES aģentūru palīdzību mums ir jānodrošina, ka tiesības sargājošās iestādes dara savus pienākumus strauji mainīgā vidē ir jāapkaro cilvēku kontrabanda un cilvēku tirzniecība, jo ir kauns, ka tas vēl 2014. gadā notiek, un ir jāmaina arī mūsu apstiprinātā stratēģija, lai izskaustu cilvēku kontrabandu un nodrošinātu, ka pieņemtie lēmumi tiek pilnībā īstenot. Ir jācīnās arī pret terorismu un uh, satraucošo uh, kaujinieku radikalizēšanos un uh, ekstre, ekstremizāciju un jādomā par to, kā novērst to, ka jauni cilvēki nonāk šajā ekstrēmistu vardarbīgajā vidē. Protams, ir jāstiprina mūsu iespējas cīnīties pret kibernozīgumiem, un katrai dalībvalstī vajadzētu būt šādam kibernoziedzības apkarošanas centram. Protams, ka to darot ir jāievēro pamatiesības. Es zinu, ka par to pēdējā laikā ir daudz diskusiju bijis. Uh, un arī Viviana Redinga runāja par pilsoņu tiesību ievēru, ievērošanu, un tieši tāpēc mums ir jāmēģina uzlabot darbs, lai nodrošinātu kopīgus standarts mūsu sadarbībā. Lielā mērā panākumi būs atkarīgi no tā, vai mēs varēsim veiksmīgi sadarboties ar trešajām valstīm migrācijā, mobilitātē un drošības jautājums, kā arī uzlabojot uh, sadarbību. Vienota stratēģija Eiropas Savienībā mums palīdzēs eh, prognozēt eh, riskus un labāk ehm, reaģēt. Nepieciešams monitorings, politiku novērtēšana un jānodrošina tas, ka strateģiski tiek izmantot pieejamie finanšu līdzekļi. Mēs esam ļoti daudz panākuši Stokholmas programmas ietvaros, bet arī papildus tam ir uh, jauni starpinstitucionālie noteikumi, ko paredz Lisabonas līgums, kas parlamentam ir devuši uh, būtisku likumdevēju lomu koplēmu procedūrās, kas palīdz uzlabot uh, pieņemto lēmumu caurskatāmību un demokrātisko leģitimitāti. Bet mums ir jāturpina strādāt, lai padarītu Eiropu par drošāku vietu, kur dzīvot uh, un kur cilvēki jūtas droši un gaidīti. Paldies, Malstrēmas kundze! Protams, šie ir ārkārtīgi būtiski jautājumi. Protams, kā vienmēr, datu aizsardzība. Jo sakas, ko radīja ziņas par NSA īstenoto masu uzraudzību un pārkāpumiem attiecībā uz uh, Eiropas uh, Savienības pilsoņu personas datu neaizskaramību, par ko mēs pēdējos sešus mēnešus esam diskutējuši, ir jāņem vērā. Mēs esam pēdējo mēnešu laikā apsprieduši un uh, diskutējuši par dažādiem likumdošanas priekšlikumiem, bet runājuši arī par to, ka ir jānodrošina integrēta migrācijas pārvaldība. Ja drīkst tā izteikties, lai mainītu redzējumu uz migrāciju kā tādu. Un es eh, domāju, ka Libe komitejās, Libe komitejās diskusijās par to jau ir runāts labu laiku. Mēs esam pauduši nožēlu, ka pēdējo gadu laikā, ir tīpaši krīzes iespējā, migrācijas eh, vērtējums ir kļuvis aizvien negatīvāks Daudzi uzskata, ka tas rada būtiskus draudus Eiropas Savienības drošībai. Tomēr mums ir vairāk iemesli domāt par demogrāfiskiem, fiskāliem, ekonomiskiem iemesliem, balstoties arī uz Eiropas sociālām modeļu saglabāšanas perspektīvām, es domāju, ka šis redzējums ir jāmaina, ir jāpārdomā tas, kā mēs attiecamies pret kaimiņu reģioniem un to, kā mēs risinām ar migrāciju saistītos izaicinājumus. Tas jādara, lai mums nenāktu saskarties ar traģiskiem nožēlojumiem faktiem, līdzīgiem tiem, kādus mēs vairāk kārt esam piedzīvojuši vidusjūras reģionā, netālu no Lampedūzas salas vai pie Seutas robežām, vai arī Ziemeļatlantijas reģionā pie Kanārijas salām. Ir pēdējais laiks apspriešos jautājumus. Kā jau es teicu, es eh, ļoti priecāšos par visiem deputātiem, kas vēlēsies piedalīties šajā diskusijā, un tiem, kuriem būtu kas sakāms, lūdzu Dariet to zināmu, lai mēs varētu dot pēc iespējas eh, vairāk cilvēkiem vārdu jau tuvākajās eh, minūtēs. Tagad došu pārstā, vārdu Brītu Lorda palāca pārstāvam. Liels paldies, komisār, par šiem ievadvārdiem, un liels paldies arī jūs kolēģai komisijas viceprezidentai. Es domāju, ka Jūs abas pamatoti sacījāt, ka jaunajās strateģiskajās vadlīnijās vajadzētu izvairīties no milzīga vēlmju kataloga pieejas, un mana komiteja, kas tikko beidz darbu pie ziņojuma par nākamo tieslietu un iekšlietu jums darba programmu, tam var pilnībā piekrist. Es gribēju jums uzdot pāris jautājumu. Jūs m, īpaši nepieskārāties šim jautājumam, bet es uzskatu, ka tam būtu jābūt uh, visai prominentam aspektam strateģiskajās vadlīnijās. Un proti nepieciešamība pabeigt darbu pie tiesību aktiem, kas šobrīd ir parlamentā un padomē, un ne tikai par Eiropolu un Eirodžast, ko mēs šodien apspriedām, bet arī par pasažieru dātu reģistru, par uh, organ, nelikumīgi iegūt līdzekļu iesaldēšanas direktīvu un citiem instrumentiem. Un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības procedūras darbojas, tas prasa ievērojumu darbu. Jums ir taisnība, ka prioritāte uh, ir jāpiešķir šiem projektiem un ir vispirms jāpabeidz darbs pie esošajiem likumdošanas priekšlikumiem, nevis jānāk uh, pastāvīgi klajā ar jaunām idejām. Otrakārt, jūs pieminējāt uh, pavisam īsi gan uh, aģentūru darbu - MCDDA, Europolu, Eurojust, patvēruma atbalsta bīroju un ENISA aģentūra. Un mums no Nacionālo parlamentu viedokļa šķiet, ka šīs aģentūras ir absolūti izšķirīgas, lai nodrošinātu panākumus tieslietu un iekšlietu stratēģijas īstenošanā. Ja aģentūras nestrādās pienācīgi, nestrādās arī šīs programmas, Ne jau tikai pieņemot tiesību aktus ir iespējams uzlabot situāciju. Jā, tā ir daļa no šī procesa, bet šīs aģentūras ir kritiski svarīgas nodrošinot un strateģiskajās vadlīnijās eh, šīm aģentūrām ir jāierāda pienācīga loma, jānodrošina pienācīgi budžeta resursi, pārvaldība un uzraudzība. Uh, kā jau mēs apspriedām to saistībā ar Eiropolu šodien no rīta. Un vēl viens jautājums, kuru jūs pieminējāt. Es domāju, ka jūs apzināties to, ka par spīti tam, ka Stokholmas programmā bija paredzēts vidēji termiņa izvērtējums, komisija atteicās to sagatavot. Tāpēc es ceru, ka nākamajā periodā ir nepieciešama daudz aktīvāka komisijas proaktīva iesaistīšanās un savas lomas uh, apzinātāka uztveršana. Ir nepieciešams nošķirt eh, tās lietas, kas strādā no tām, kas nedarbojas. Paldies, un tagad vārds vēlreiz Vanda Stēra kungam, kurš pārstāv Nīderlandes pārstāvju palāta. Paldies, priekšsādātāji! Es gribēju atbalstīt tos jautājumus, kurus tikko uzdeva apvienotās karalistes eh, deputāts, jo arī mūsu valsts Nīderlandē ir nobažījušies par īstenošanu un tiesību aktu piemērošanu, un es runāju par visiem tiesību aktiem, kuri pēdējo pāris gadu laikā ir apstiprināti, jo ir vērojama ļoti atšķirīga situāciju to īstenošanā dažādās dalību valstīs, un šķiet, ka dažās valstīs lietas strādā kā nākas un citur ne, un tāpēc es atbalstu šo jautājumu. Otrais jautājums, ko es jums gribēju uzdot, ir jūsu viedoklis par saikni starp Eiropas Savienību un atsevišķām dalību valstīm. Tikko no komisāras Redingas mēs dzirdējām to, nu, viņa runāja ka viņa teica, ka runājot ar individuāliem dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un īsti neredzot saikni starp uh, komisiju un nacionālajiem parlamentiem. Pat tad, kad tiek pausti iebildumi par subsidiaritātes principu pārkāpumu, kā tas ir noticis saistībā ar Eiropas publiskā prokurora biroja izveidu. Tāpēc es gribētu zināt, kāda ir jūsu uh, Kāds ir jūsu redzējums par Nacionālo parlamentu un Eiropas komisijas sadarbību? Thank you. Uh... Liels paldies! Komisija savā stratēģijā 2020. gadam saka, ka Eiropa ir paveicies ar to, ka mums ir ļoti talantīgi, izdarīgi iedzīvotāji un ka mēs eh, būtībā eh, esam neproporcionāli pārstāvēti ar talantu. Bet kāpēc tad mums būtu nepieciešams piesaistīt talants no citurienes, ja mēs runājam par kvalificēta darba spēka piesaistīšanu no nabadzīgām valstīm? Vai tas ir ētiski? Es domāju, ka daži atcerēsies vēl eh, pirms četriem gadiem notikušo Eiropas parlamenta vīzi Malī prezidenta pirms četriem gadiem notikušo vizīti Eiropas parlamentā, un viņš teica, ka aptuveni trešā daļa medicīnas darbinieku no Malī ir devušies strādāt uz ārvalstīm, un manuprāt, viņš minēja pat uh, to, ka 40% universitāšu beidzēji dodas uz ārvalstīm. Nabadzīgās valstis nevar atļauties zaudēt savus uh, talantīgākos iedzīvotājus, uh, piešķirot uh, līdzekļus uh, viņu apmācībai un uh, zaudējot iespējas glābt dzīvības valstī. Labi, tagad pāriesim pie Kēlers kundzes. Kēlers kundze, vārds jums. Liels paldies, liels paldies par jūsu uzrunu. Es gan nedaudz nokavēju sākumu, bet man bija jautājums par robežām un par patvērumu nevien tas droši vien nepārsniegs, kā arī par integrēto ārējo robežu pārvaldības mehānismu. Viedās robežas jūsu dokumentā ir minēts kā prioritāte, bet ir bijis ļoti daudz jautājumu par to, vai tas vispār ir īstenojams. Šobrīd par to tiek veikts jauns pētījums, un tāpēc mani pārsteidz, tas, ka tas jūsu dokumentā parādās kā viena no augstākajām prioritātēm, kaut arī nav īsti skaidrs, vai šis risinājums vispār ir piemērots. Un uh, rodas arī jautājumi par šo, šī projekta pievienoto vērtību. Runājot par kopējo patvērumu sistēmu, es pilnībā piekrītu tam, ka ir nepieciešama efektīva īstenošana. Un tagad gribētu zināt, vai jums ir kādas idejas par to, kā to nodrošināt jo pat eh, iepriekšējās eh, patvēruma direktīvas gan ir tikuši transponētas dažās dalību valstīs, bet nav īstenotas, un tā tas ir daudzās dalību valstīs, ne tikai pāris vien. Gribētos zināt, kā jūs uh, izrādīsiet stingru attieksmi un panāksiet to, ka dalību valstis dara to, kas tām ir jādara. Uh, Vēl jūs pieminējāt uh, likumīgu, likumīgus uh, kanāls, kā piekļūt Eiropas uh, patvērumu sistēmai. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Arī pārvietošana ir būtiska, bet jūs runājāt par aizsargātām ie, pie, iekļūšanas procedūrām. Gribētu zināt, ko jūs ar to domājat, vai tās ir vairākas procedūras, piemēram, humanitārās vīzas, kas jau tagad ir iespējams, un kā mēs panāksim to, ka uh, dalību valstis vispār varēs piešķirt šādas humanitārās vīzas. Es esmu arī diezgan skeptiski noskaņota par to, ka apstrādes procedūras notiek ārpus es, jo ir pašlaik ir nodrošināts tiesības piekļuvēji tiesai, pārsūdzības procedūrām visā es, un Es neesmu īsti pārliecināta, vai tas neapdraud juridisko aizsardzību migrantiem, un vai tādējādi mēs nepazaudēsim pārskatu par situāciju. Tāpēc es labprāt gribētu, lai būtu iespējama legāla un likumīga piekļuve imigrācijas procedūrām. Un pēdējais jautājums. Jūs runājāt par iespējamu konferenci par dalībvalstu apņēmību izvietot pie sevis Sīrijas bēgļus un gribētos, ka vairāk zināt par to. Un tagad došu vārdu Grieķijas parlamenta pārstāvēji. Paldies, Paldies priekšsādātāji. Komisārs Kundze, mani ļoti iedrošināja jūsu vārdi par patvērumu. Jūs teicāt, ka Eiropa vēl joprojām ir telpa, kur tās personas, kuriem nepieciešama startautiskā palīdzība, to arī var atrast. Un kā izskatās ar atkārtotajiem pārmetumiem no tādām organizācijām kā Amnesty International un uh, patvēruma organizācijas attiecībā uz personu atpakaļ nosūtīšanu, kuriem nemaz nebija iespēja iesniegt savus patvērumu pieprasījums Eiropas Savienībā. Bieži vien tas noved pie traģiskām beigām. To mēs pieredzējām mazajā Egejas jūras saliņā, kur 12 bērnu un sieviete zaudēja savas dzīvības. Un ir vēl citi citi gadījumi, kas uh, saistīti ar iespējamo atpakaļ nosūtīšanu, tie ir saistīti ar, uh, ar robežām Everosā. Vai jums ir tāds iespējas, ka ir pietiekams daudzums garantiju, lai šāda nelegāls procedūras nākotnē tiktu novērstas? Un kā jūs novērtējat šo? 18 mēnešu aizturēšanas procedūru patvērumu meklētājiem vai personām, kur nav iespējams noskaidrot uh, viņu personas datus. Šīs personas tiek turētas kaz kazarmās vai policijas cietumos, kur aprūpe ir uh, apgrūtināta, kur nav iespējams sniegt viņiem veselībo mm, ap aprūpi, un šie lēmumi ir administratīvi, nevis tiesa tos ir pieņēmusi, un tad, kad viņi patstāja šīs uh, iestādes, tad viņiem ir mēnesis atstāt valsti, un tad viņu atkal, tad viņus atkal var noķert un atkal turēt apcietinājumā. Kā jūs rīkosieties ar šādām situācijām? Questions, if no other member, no further. Paldies, ja neviens cits eh, vēlas uzdot jautājumus, tad dosim vārdu runātājai, lai atbildētu uz jautājumiem. Jā, paldies! Vispirms, paldies, Henīkungs, par jautājumiem piekrītu jums par to, ka ir jāpiemēro tas, kas ir jau paredzēts un likumi, kas jau ir sagatavošanas procesā jāmēģina virzīties uz priekšu maksimāli, vismaz līdz pirmiem lasījumam, lai maksimāli izdarītu līdz jaunajam sasaukumam. Runā, ja par Eiropolu un līdzekļu iesaldēšanu, es domāju, ka tas tiks darīts eh, nākamajā sesijā un mums arī jāfinalizē jautājums par sadarbību un tādēļ mēs arī nepiedāvājam neko jaunu, nekādus jaunus likumus. Uh, šajā priekšlikumā. Mēs vienkārši izdalām problēmu zonas, problēmu jautājumus, kur mums ir jāstrādā padziļinātāk. Un mēģināsim raudzīties, kā tad materializēsies konkrētās vadlīnijas, taču galvenais jautājums ir fokusēties, koncentrēties uz to, kas mums jau ir, noslēgt to īstenot praksē, rūpīgi izvērtēt to, ko esam padarījuši, veikt ietekmes izvērtējumu tam, ko mēs piedāvājam, un koncentrēties drīzāk uz praktisko sadarbību, nevis uz jaunu sistēmu izveidi. Runājot par aģentūru lomām, mēs arī to sveram rakstiskajā dokumentā, un tas arī jau ir izrunāts. Mēs esam mēģinājuši manā jomā, piemēram, sešas aģentūras, veicināt sadarbību starp aģentūrām, dažkārt eh, darbība pārklājas, bet, nu, es domāju, ka parlaments eh, mēģina sadarboties un eh, ir interaktīva sadarbība šeit Eiropas parlamentā ar šīm aģentūrām, kā arī citās institūcijās, lai būtu interaktivitāte ar ministriem un lai viņi būtu informēti par uh, reālo situāciju, kas ir ļoti svarīga, lai varētu nodrošināt normālu funkciju. Runājot par resursiem, tas, protams, nav jūsu rokās, eh, tas nav mūsu rokās, jo budžets ir ierobežots, taču mēs mēģinām darīt visu iespējamo, lai darbotos pilnvērtīgi. Atbildot uz Vandestoina eh, kunga jautājumu, nu, šeit ir diezgan sarežģīta situācija, taču es priecājos par uh, jauno ceļu, ko esat mums devuši atbalstot Lisabonas līgumu iekšlietās un dzeltenās kartītes sniegšanas iespēja ir jūsu iespēju nostiprināšana. Es domāju, ka tāpat kā citi kolēģi, esam mēģinājuši apmeklēt uh, vai nu plenāras sēdes, vai apmeklēt uh, iekšlietu vai citu veidu komitejas. Uh, un tātad šī sadarbība ir ļoti, ļoti būtiska un līdz ar to no vienas puses mēs redzam konkrēto darba kārtības izveidi dalībvalstī un no otras puses uh, valsts iedzīvotāju vēlmju atspoguļošana. Šis ir šis divpusējais uh, uzdevums, ko jūs veicat, un tas ir ļoti svarīgi. Brunsa kungs, es saprotu, ka mēs varētu nebūt vienas prātas par šo jautājumu, taču mēs, es uzskatu, ka mums ir nepieciešami jauni cilvēki Eiropā. Mums ir nepieciešams tās zināšanas, kur Eiropā nav. Mums ir nepieciešami veselības aprūpes darbinieki un, protams, ir jādara vairāk, lai nodrošināt to, ka bezdarbnieki Eiropā integrējas darba tirgu, bet mums būs nepieciešami arī cilvēki no ārienes, un dažiem cilvēkiem šie cilvēki ir nepieciešami tūlīt. Protams, ka to neizlem Brīsele, tas ir nacionāls lēmums, bet mēs varam atvieglot viņu iekļūšanu Eiropas darba tirgu, jo OECD rāda, ka uh, šie cilvēki nenāk uz Eiropu, viņi dodas citur. Uh, Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt atvērtāku piekļuvi, eh, lai pie mums eh, drīzāk iekļūst augsti kvalificēti cilvēki, nevis zemi kvalificēti darbinieki, tādi, kas strādā lauksaimniecības un turisma nozarēs. Domāju, ka nevajadzētu tik ļoti uztraukties par smadzeņu aizspūšanu, tā ir īslaicīga problēma, bet uh, Eh, kopumā šī sistēma labi strādā, cilvēki vēlāk atgriežas savās valstīs, ņemot sev līdz jaunu pieredzi, jaunas zināšanas. Ir eh, svarīgi arī pārskaitījumi uz izcelsmes valstīm, eh, kas ir svarīgs um, valūtas avots trešās pasaules valstīm. Un tas ir svarīgi ne tikai individiem un uh, sabiedrībai, bet arī valstu ekonomikām. Uh, Tālāk par robežu jautājumu. Jā, dalību valstīm tā ir skaidra prioritāte. Dalību valstis ļoti skaidri norādījušas, ka viedo robežu pakotne ir viena no to svarīgākajām prioritātēm, un reģistrēto ceļotāju programma ļaus labticīgiem ceļotājiem, tiem, kuri regulāri strādā Eiropā vai dodas kārtot darījumus, atvieglos piekļuvi ar kādu tehnoloģisku ierīci vai eh, kā tam līdzīgi ļaus samazināt eh, lidostās un uz robežām nepieciešamā personāla skaitu. Jo tad, kad mēs runājam par robežu ķēršošanu, es domāju, ka elektroniska sistēma atvieglot šo darbu, tas būtu mazāk laikietilpīgi nekā zīmogošana. Par to ir pieņemts lēmums, un tagad uh, abiem likumdevējiem uh, nacionālajiem parlamentiem jums ir jāpieņem lēmums, kā to vislabāk izdarīt. Runājot par patvērumu sistēmas īstenošanu, es pilnībā varu tam piekrist. Šoreiz tas būs vienkāršāk, jo jaunie tiesību akti ir daudz skaidrāki nekā eh, tie, kas mums bija priekš, un tāpēc jau tos arī vajadzēja grozīt. Tie bija ļoti izplūduši, un komisijai bija ārkārtīgi grūti uzsākt pārkāpumu procedūras, jo formulējumi bija ļoti izplūduši, nevarēja saprast, eh, ko ir iespējams darīt, ko nav, un tagad tie nodrošinās eh, daudz eh, labākas, skaidrākas aizsardzības standarts. Komisija uzraudzīs situāciju, mēs jau veicam apmācību tajās valstīs, eh, kuras ir mazāk pieredzējušas patvērumu uzņēmēju skaitā. Dublinas konvencijā ir 33. pāns, kur ir paredzēts profilaktisks veids, ka komisija var uh, palīdzēt eh, dalību valstīm izveidot rīcības plānu, mobilizēt finanšu resursus, lai nodrošinātu sistēmas eh, funkcionēšanu krīzes apstākļos un tam līdzīgi. Un es arī nedomāju, ka šeit būs nepieciešams izmantot pārkāpumu procedūras, tad, kad šī sistēma būs izveidota Hanukungs, eh, mēs piedāvājam ļoti konkrēts tiesību aktus, mēs esam noteikuši jomas, kurās ir iespējams rīkoties, un, manuprāt, daudz vairāk ir iespējams darīt, eh, paredzot jaunas eh, likumīgas iespējas ierasties Eiropā. Bet, protams, ka tas ir arī galvaspilsēta jautājums. Mēs varam to apspriest un domāt, kā to darīt. Uh, Humanitāro vīzu jautājums ir rītdienas jautājums. Nav nekāda Eiropas tiesību aktu, kas nosaka noteikumus šajā jautājumā. Un, ja dažas dalība valstis uh, izlēma izmantot savas vēstniecības kā patvērumu birojas, tad uh, viņas to var darīt. Ir jādomā arī par uh, sadarbību ar dažādiem, dažādām domnīcām un speciālistiem, kā to vislabāk izdarīt, bet tas prasa papildus diskusijas un pārdomas. Un, protams, pārvietošanas jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs ikdienu kontaktējamies ar ANO augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos par situāciju Sīrijā un domājam par to, vai ir kādas kopsaucējs, lai rīkot augsta līmeņa konferenci. Un, ja dalībvalstis varētu apņemties uzņemt eh, zinām skaitu bēgļu, tad šāda konference varētu notikt. Mēs labprāt to atbalstītu, bet mums no sākuma ir jābūt pārliecībai. Un visbeidzot, Tamplī kundze, mēs tiešām apzināmies, ka dažās valstīs ir izskanējušas atsūdzības par, apsūdzības par to, ka bēgļi tiek eh, atstumti atpakaļ jūrā eh, vai no robežām. Tas ir nelegāli, tas pārkāpj starptautiskās kontakt, konvencijas, un ikreiz, kad mēs dzirdam šādu informāciju, mēs no valstīm lūdzam uh, informāciju un lūdzam veikt izmeklēšanas. Protams, ka komisija to nevar patstāvīgi nepārtraukti uzmanīt. Jūs jautājat, vai mums ir pietiekami daudz garantiju, lai tas nekad neatkārtotos. Teikšu godīgi, nav. Mēs nevaram nodrošināt to visur, nevaram nodrošināt uzraudzību pie katra robežu kontrols punkta, bet ja mums ir informācija par šādu atstumšanu vai no robežām vai atstumšanu atpakaļ jūrā, tad mēs no dalību valstīm prasam atbildes par šādiem gadījumiem, par aizturēšanu. Jaunie tiesību akti paredzēs daudz skaidrākus noteikumus un ierobežojumus par to, kuru var aizturēt, kādos apstākļos un uz cik ilgu laiku, un es zinu, ka daudzas valstis pārkāp šos noteikumus šodien. Uh, Pēc eh, pāris eh, nedēļām, precīzāk pēc desmit eh, dienām, mēs publicēsim priekšlikumu pārskatu par atgriešanas direktīvas darbību un raudzīsimies, kā to uzlabot, kā arī nāksim klajā ar rekomendācijām, kā padarīt šo sistēmu efektīvāku, jo mēs zinām, ka problēma ir sarežģīta un notiek daudz pārkāpumu. Šķiet, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem priekšsādātāji Ceru, ka neko nesmu aizmirsusi un liels paldies par jūsu jautājumiem un interesi. Man arī tā šķiet, ja nav citu jautājumu. Un um, publikā vairs nav jautājumu, pāriesim pie nākamā punkta. Bet vispirms es gribēju pateikties vēlreiz komisārai Malstrēmai par to, ka viņa ļoti plāši atbildēja uz visiem uzdotiem jautājumiem, sniedz skaidrojumus. Mm. iekšlietu jomā. Paldies! And I suggest, please, if I may have your attention, with no further... Dāmas un kungi, bez liekas kavēšanās, tie, kas vēlas atstāt telpu, dariet to klusumā, jo mēs nedaudz esam atpalikuši no grafika un mums būtu uh, jāpasteidzas. Mums vēl ir nedaudz laika apspriest uh, būtiskākos jautājumus, proti datu aizsardzības uzlabošanu. Please, those live in the room. Lūdzu, tie, kas atstāja zāli, mēģiniet to izdarīt uh, bez liekas ažiotāžas un klusumā. So that we can go on. As I was saying, there is a chapter here by, there is a chapter here. Kā jau es teicu, pāriesim pie paneļa diskusijas par Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībām digitālajā ērā. Mēs runāsim par datu aizsardzības prasību pastiprināšanu un e-pilsoņu aizsardzību pret elektronisko masu uzraudzību. 2012. gada sākumā komisija uzsāka ļoti būtisku iniciatīvu, tā saukto dātu aizsardzības pakotni ņemot vērā tehnoloģisko progresu, kas ir noticis kopš pirmās direktīvas pieņemšanas par ES pilsoņu privātuma aizsardzību datu apstrādes uh, kontekstā, un kura ir datēta ar 1995. gadu. Pēdējo 20 uh, gadu laikā viss ir mainījies tikai uz slikto pusi. Izmaiņas ir dramatiskas, un Eiropas uh, pilsoņu eh, privātuma situācija ir pasliktinājusies, tāpēc eh, bija domāts par atbilstošiem instrumentiem. Šobrīd eh, mēs runājam par regulu, tā vairs nav direktīva, tā aizstās dalību valstu iekš, iepriekšējos tiesību aktus. Un, kā jūs teicu, juridiskais instruments ir regula, tātad tā tieši ietekmēs katras dalību valsts juridisko sistēmu. Un, protams, ka pilsoņi varēs uh, nav klājā ar spēcīgākiem argumentiem arī savas valsts tiesā. Šo regulu pavada arī datu aizsardzības direktīva, kur ir runāts par uh, tiesību sargājošajām iestādēm, prokuroriem, pārrobežu noziegumu izmeklētājiem un par līdzekļiem, kurus uh, tie varēs izmantot datu masveida apstrādēji. Šie tiesību akti ir ļoti rūpīgi apspriest Eiropas parlamentā. Mēs esam apstiprinājuši arī rezolūciju, tas notika vēl pagājušajā nedēļā Strasbūras plenārsesijā, un to visu pavadīs eh, arī cita veida darbības. Lībe komiteja ir uzsākus parlamentāru izmeklēšanu, uh, saistībā ar apsūdzībām par Eiropas Savienības eh, pilsoņu masveida eh, tiesību pārkāpumiem, ko veikusi Nacionālās drošības aģentūra ASV. Mēs esam apstiprinājuši arī rekomendācijas. Tas notiek pagājušajā plenāra sesijā Strasbūrā. Un eh, šos būtiskos jautājumus mēs labprāt gribētu apspriest ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem šeit. Uh, lai panāktu galīgās pieejas izstrādi vai nonākšanu pie galīgās pieejas. Es gribētu dot vārdu Albrechtam, Janam Albrechtam, kurš bija referents ziņojumam datu aizsardzības regulai, bet pirmais runās Grieķijas prezidentūras pārst, Grieķijas pārstāvis Dimitras Drucas Un pēc tam mēs eh, runāsim arī par masveidu uzraudzību, ko veikus Nacionālās drošības eh, aģentūra. Tad mēs dosim vārdu Karls, Karlam Zikfrīdam, kurš ir eh, Zviedrijas Rikstā, Riksdāga konstitucionālo lietu komitejas loceklis. Mēs runāsim par konstitucionāliem jautājumiem, bet tagad sāksim ar Jānu Albrecht. Vārds jums! Liels paldies, priekšsādātāji! Liels, par to, liels paldies par to, ka esat mums devuši iespēju šādai viedokļu apmaiņai, kas mūsuprāt ir ļoti būtiska un svarīga daļa no tālākas uh, noteikumu tuvināšanas uh, pilsonisko tiesību, drošības un tiesiskuma jomā. Un data aizsardzība ir jautājums, ar kuru mēs nodarbojamies jau kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās, kopš eh, pamatiesību hartas eh, pieņemšanas, jo Lisabonas līguma 16. pāns pašlaik eh, pārēc skaidru juridisko pamatu personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā. Tie tiek aizsargāti visā ES teritorijā, un, manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs esam sākuši šo reformu jau no paša sākuma, un komisāra Redinga jau skaidroja, cik uh, tas ir svarīgi Ir daudz jautājumu un tēmu, kur mums vajadzētu domāt par dalību valstu labākām iespējām pašām lemt par to, kādi noteikumi būtu vislabākie, bet tā joma, kas eh, skār pilsoniskās eh, brīvības un pamatbrīvības eh, digitālajā laikmetā, tad jāteic, ka subsidiaritātes pārbauda pierāda to, ka šeit noteikumi ir nepieciešami Eiropas līmenī, un par to tika panākta vienošanās arī saskaņošanas procesā 2010. un 2011. gadā, kad Eiropas parlaments un padome nonāca pie vienošanās, ka ir nepieciešama vienota standarta datu aizsardzībai visā ES. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, domājot arī par jau esošo noteikumu efektīvu piemērošanu. Šobrīd mm, ir spēkā 1995. gada direktīva par datu aizsardzību, kur mēs vienojāmies par ļoti tālajošiem un kopīgiem noteikumiem personas datu aizsardzībā, kas attiec uz patērētājiem un pilsoņiem, bet mēs redzam, ka joprojām ir spēkā 28 dažādi eh, juridiski režīmi datu aizsardzībai, un ja mēs paraugāmies uz eh, to realitāti, kādā šodien notiek datu apstrāde, tad mums nākas eh, atzīt patiesību, it īpaši pēdējo astoņu mēnešu laikā datu aizsardzība ir pēc sava rakstura pārrobežu darbība. To ir jāatzīst, un tāpēc Eiropas parlaments konsekventi kopš 2011. gada jūlija rezolūcijas diezgan vienbalsīgi ir norādījis, ka mēs aicinām izstrādāt eh, godīgas spēles noteikumus un uh, vienotus standartus personas dātu apstrādē. Tas ir jādara pēc iespējas konsekventāk. Pagājušajā nedēļā pierādījās, ka Eiropas parlamenta plenāra sesija pirmajā lasījumā varēja apstiprināt savu nostāju par dātu aizsardzības noteikumu reformu. Tas ir pirmais lielais projekts no datu aizsardzības pakotnes. Uh, un regula būs eh, tieši piemērojama attiecībā uz eh, praktiski visiem datu apstrādes gadījumiem un nodrošinās eh, arī datu aizsardzības standartu ievērošanu policijas un tieslietu sistēmas iestāžu darbā, kur ir noteikti kopēji minimālie standarti. Un runājot par datu aizsardzības regulu, uh, par kuru es biju referents un pie kuras esmu strādājis divus gadus, es gribēju teikt, ka ir diezgan nereāli, ka Eiropas parlamentā būs mazs vairākums. Nē, mēs uh, gandrīz visi runājam vienotā valodā un mēs esam apņēmības pilni apstiprināt šo regulu. Tagad uh, bumba ir padomes pusē, ministriem ir jāapstiprina eh, sava vispārējā pieeja un Es varu atkārtot tikai to, kas ir pierādījies mūsu diskusijās un to, ko es kā referents eh, teicu diskusijās pirms nedēļas šajā parlamentā. Pēc eh, divus gadus ilgušām diskusijām, pašlaik jau tie ir vairāk nekā divi gadi, mēs eh, varam sagaidīt, ka spērsim plātu soli uz priekšu nostājas āskaņošanā. Uh, pilsoņu un patērētāju vārdā Eiropas Savienībā ir jāpanāk kompromiss, lai labāk uh, piemērotu noteikumus, kas ir spēkā kopš 1995. gada un izveidotu vienotu standartu uzņēmējiem Eiropas Savienībā, kas ir ievērojami, kas rada ievērojami neizdevīgu situāciju iepretim uzņēmumiem ASV, bet arī citās trešajās valstīs, un man jāteic, ka mēs tiešām sagaidām, ka uh, Eiropas Savienības padome panāk šādu vispārējo pieeju līdz vasarai. Es tiešām paļaujos uz jums, dārgie kolēģi, ka mēs visi esam vienisprātis uh, par uh, šo nepieciešamību virzīties uz priekšu, un mums ir nepieciešama nacionālo parlamentu palīdzība, lai iekustinātu padomis darbu. Par, padomes eh, ministrs padomē vienmēr tiek ieguldīts milzīgs darbs eh, darba grupās, bet uh, liela uzmanība tam netiek pievērsta un cilvēki neko daudz par šo darbu nedzird, tomēr tas ir svarīgi. Un es domāju, ka tikai tad, ja jūs kā Nacionālo parlamentu pārstāvis piedīsiet uz to, lai šis darbs tiktu pabeigts, tas notiks. Es ceru arī uz jūsu domām. Uh, un ieguldījumiem par to, kā nodrošināt labākus noteikumus. Un es uh, savu kolēģu vārdā gribu paust cerību, ka mums izdosies panākt nostāju saskaņošanu ar padomi, ka mums izdosies panākt uh, vienot nostāju un apstiprināt uh, šo dāta aizsardzības pakotni līdz uh, gada beigām. Jo vēl jau ir jāgaida divi gadi, uh, līdz regula kļūst tieši piemērojama, un ja mēs padomājam par to, ka tas varētu notikt tikai 2017. gadā, tad ir diezgan bais apzināties, ar kādu dramatisku attīstību mūsu pilsēņu saskaņas šobrīd. Liels paldies ne tikai par pāris gados paveikto darbu, bet arī par uzrunu šeit, jo šie, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, viena no svarīgākajiem tiesību aktiem, ar kuriem Eiropas parlaments šī sasaukuma laikā ir strādājis. Un, ja drīkst tā teikt, tad varbūt uh, pamatotu iemeslu dēļ šie tiesību akti ir radījuši lielu interesi šajā parlamentā un arī lielu spiedienu uz šo parlamentu, bet parlaments ir guvis labus darba rezultātus un šobrīd ir laiks, lai arī padome panāk rezultātu šajā jautājumā, lai tā vienojas par kopīgu nostāju un virzās uz priekšu, jo pretējā gadījumā tas satrieks pīšļos tās cerības, kas saistās ar mm, pilsoņu bažām par privātuma aizsardzību. Jūs pārstāvat uh, nacionālos parlamentus un mēs ceram arī uz jūsu atbalstu. Tagad pāriesim pie otrā runātāja Klods eh, Morālišs runās par masveidu pārkāpumiem, ko ir veikusi NSA. Pa... Paldies. Es eh, vēlētos eh, raksturot situāciju, kas pašlaik ir balsojumā, kas ir bijis veiksmīgs. Domāju, ka tas bija viens no pjomīgākajiem likumprojektiem, kurus parlaments jebkad uzņēmās, un tajā pašā laikā bija arī jāņem vērā 18 uzklausīšanas un citi likumdošanas darbi, kas, tā kā arī viss, kas saistījās ar Snowdena apsūdzībām un visi jautājumi, kas attiecas uz digitālām tiesībām. Uzskatu, ka bija būtiski, ka šie trīs balsojumi bija vienā dienā. Es domāju, ka šī ir pirmā Libe komitejas sanāksme kopš šī balsojuma, kopš šiem trim balsojumiem, kas bija vienā dienā, un tieši par manu balsojumu bija ļoti liels, vai, tieši par manu ziņojumu bija liels vairākuma atbalsts. Paldies visiem klātsošiem, paldies priekšstādātiem, kurš man nedzird, paldies visiem darbiniekiem par smago darbu, mēs eh, gan par visu nebijām viensprātis, eh, taču paldies visiem darbiniekiem, kas šobrīd arī ir šeit un kas eh, palīdzēja veikt šīs izmeklēšanas procedūras. Es vēlētos jums pie jums iesties vairākiem komentāriem, kādēļ mēs eh, tieši iesaistījām Eiropas parlamentu šādā izmeklēšanas procedūrā. Pirmkārt, eh, mums bija nepieciešams eh, tāds narratīvs, kas būtu tieši mums raksturīgs un bija jāņem vērā tas, kādas bija Snowdena apsūdzības un bezprecedenta apgalvojumi. Tātad mēs um, bijām situācijā, kurā bija pirmais startautiskais uh, likums par uh, privātumu. Daudzi parlamenti pēc. Uh, Daudzi parlamenti ar Snowdena apsūdzībām tik plaši nenodarbojās, bet, protams, ir jāsaprot, ka nacionālajiem parlamentiem ir diezgan daudz interešu konfliktu runājot par izlūkošanas aktivitātēm. Daži parlamenti šo darbu paveic ļoti labu, bet eh, tas ir ļoti grods darbs. Mēs savā izmeklēšanā, kas arī nebija viegla, uh, atklājām, ka no vienas puses ir jātiek galā ar izlūkošanas aģentūrām, kuras jau pēc savas būtības veic slepenu darbību, tāpēc eh, neko daudz jums neteiks, ar tām ir jāstrādā ļoti atšķirīgi, ļoti bieži eh, šī, šie darba principi nav modernizēti, jo tas prasa parlamentu iesaistināšos, bet mūsu kontrolas darbs uh, bija no vienas puses uh, saistīts ar kontrolas aktualizēšanas noteikumiem, slepenajiem dienestiem nu, un izlūkošanas dienestiem, un no otras puses ar domu uzlabot uh, ziņošanas jautājumu, kas būtībā ir par pamatu šīm apsūdzībām digitālās spiegošanas uh, jomā. Uh, Šodien mēs dzirdējām par drošo patvērumu, jeb drošo ostu, kur it kā uzņēmēji var bez bažām pārsūtīt datus no Eiropas Savienības uz, ES, uz ASV. Tas, protams, saistās arī ar cīņu pret terorismu un citām starptautiskām, citiem starptautiskiem nolīgumiem, tādiem kā SWIFT, bet no otras puses mums uh, nācās saskarties arī ar pilnīgi pretējām apsūdzībām, par kurām mums bija pastāstījis eh, Edvards Snaudens. Tie bija jautājumi, kurus eh, viņš bija uzsvērs kā būtiskus, un mēs arī tos uzsvērām kā būtiskus, un gal galā tie noveda pie pozitīvām rekomendācijām. Tāda bija arī mūsu izmeklēšanas doma. Mums ir jārisina ļoti sarežģīta uh, pretrunīga situācija. No vienas puses jāapzinās jautājuma nopietnība un detalizēt, un no otras puses detalizētība. Un jāapzinās arī tas, ka mēs šajā parlamentā strādājām pie būtiskākiem starptautiskajiem privātuma noteikumiem, nolīgumiem, kas līdz šim ir pastāvējuši. Laika nebija daudz, tikai seši mēneši. Uh, Mēs uh, sazinājāmies arī ar uh, daudziem citiem dienestiem, piemēram, Eiropas uh, valsts izlūkošanas dienestiem, bet tas nebija vienkārši, jo viņi nepakļaujas Eiropas kompetencē, tie ir nacionālajā kompetencē. Nākas apzināties, ka mēs dzirdējām apsūdzības arī par Eiropas Savienības institūcijas sekošanu. Saskaņā ar uh, cilvēktiesību konvenciju mums ir arī konkrēti standarti un pienākumi, ko arī vajadzēja ņemt vērā. Tāpēc šī tiešām bija ļoti sarežģīta un komplicēta izmeklēšana, negribu runāt ilgi, bet jāsaka, ka tad, ja jūs paraudzīsieties uz rekomendācijām, kuras mēs a, uh, esam izstrādājuši, kas skar preses brīvību, žurnālistus, a, uh, informātors, tad. A, Daudzas no šīm rekomendācijām ir tādas, kuras eh, varbūt jūs paši būtu izstrādājuši jebkādas nacionāla parlamenta izmeklēšanas gaitā. Mēs šeit vēlējāmies eh, nonākt pie rīcības plāna, lai nodrošinātu to, ka nacionālie parlamenti uztvērtu šo izmeklēšanu nopietni, domāt par to ilgtermiņā un gādātu, ka pilsoņiem nav kliedējis bažas par uh, masu izsakošanu, bet vienlaikus tiek apkarots terorisms un uh, nodrošināt to, ka masu uzraudzība nenotiek, uh, notiek tikai ar mērķi apkarot terorismu un garantēt drošību. Mums ir jādomā par to, lai situācija atrisinātos šādi, un par to notika arī mūsu izmeklēšana. Es ceru, ka nākotnē uh, varēsim sadarboties ar jums, strādājot pie šī digitālo tiesību dokumenta. Paldies! Runājot par mums, par Eiropas parlamentu, tas ir ārkārtīgi svarīgs konstitucionāls jautājums. Pamatiesības, datu aizsardzība un līdzīgie jautājumi. Taču mūsu darbam jāturpinās arī sadarbojoties ar valstu parlamentiem. Katram valsts parlamentam šis arī ir konstitucionāls jautājums. Tādēļ mēs ļoti augstu vērtējam iespēju uzklausīt uh, Zviedrijas parlamenta Rikstāga konstitucionālās komitejas locekļa Karla Zikfrīda teikto. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies par šīs diskusijas uh, organizēšanu un paldies par iespēju piedalīties pārstāvot Zviedrijas um, parlamentu. Datu aizsardzības jautājums ir kļuvis ārkārtīgi būtisks, ņemot vērā to, ka iedzīvotāju korporāciju un vadības dzīve tiek digitalizēta. Viens uh, aspekts, kas uh, līdz šim nav ņemts vērā, ir tas, ka datu uzglabāšana ir jautājums, kas var radīt problēmas, un šobrīd ir citādi. Šobrīd uh, cilvēki sāk to apzināties, un jautājumi, kas ar to saistīti, ieņem avīžu virsrakstus un slējas. Ņemot vērā to, kas ir noticis Naudena paziņojuma sakarā, eh, šo situāciju analizējot, varam konstatēt, ka regulējums ir nepieciešams. Ir jāizvairās no tā, lai uzņēmēji varētu izvēlēties izdevīgāko jurisdikciju kas varētu kaitēt patērētājiem. Nepieciešams panākt uh, harmonizētu likumdošanu Eiropas līmenī. Mums vajadzētu uh, rūpīgi tomēr izsvērt pieeju, kādu izvēlēties uh, regulējumā. Mēs zinām, ka ja Eiropas Savienībā pilnvaras tiek nodotas Briselē, tad atpakaļ tās dabūt reģionālā līmenī jau ir ļoti grūti. Tādēļ uh, Mēs uzskatām, ka vajadzētu harmonizēt tikai tos elementus, kas tiešām ir vitāli svarīgi harmonizēšanai, lai virzītu uz priekšu procesu. Es eh, skatos uz šo jautājumu no Zviedrijas valsts parlamenta viedokļa, un es varu redzēt gan pozitīvos aspektus, gan briesmas. Runājot par viens pieturs mehānismu un to, ka Eiropas sadarbība uh, nozīmē vienu aģentūru kopumā un nevis uh, aģentūru katrā valstī. Tas no vienas puses var likvidēt birokrātiju. Ta, jo, ja ir um, uh, aģentūra katrā valstī, tad tas ir liekas birokrātisks sloks. Negatīvā puse šādai viens pieturas uh, aģentūrai varētu būt nepietiekama saikne ar uh, katru konkrēto valsti, un katram iedzīvotājam būtu diezgan grūti sazināties ar šo viens pieturas aģentūru valodas barjeras dēļ un juridisko tradīciju dēļ. Viens pieturas mehānisma un aģentūras ideja ir ļoti labs piemērs, kā Eiropa var likvidēt nevajadzīgu birokrātiju, taču vajadzētu aprobežoties eh, šie gadījumā ar vispārīgām, vispārīgi raksturu konsultācijām. Pašreizajā redakcijā priekšlikums um, attiecas uz regulu, kas uh, tieši ietekmē dalībvalstis. Uh, Zviedrijas parlaments uh, vēlētos drīzāk direktīvu, kā tas ir pašlaik, un nevis regulu. Direktīva dalībvalstīm dod lielāku rīcības brīvību, pielāgot jau esošo likumdošanu, un šāda rīcības brīvība ir īpaši vērtīga, ja likuma būtība skar vairākas pamatiesību kategorijas. Šāds līdzsvars, kas būtu jāpanāk, ir ļoti nepieciešams datu aizsardzības eh, regulējumam. Šeit mēs varam runāt eh, arī par tādiem jautājumiem kā vārdbrīvība un jāpaturprātā, ka datu aizsardzība ir informācijas uz ievākšanas un uzglabāšanas un apstrādes eh, jautājumi. Uh, kas attiec uz, uz tātad pamatiesībām. Pamatiesības ir iekļauts ne tikai e, parastajos likumos, bet arī konstitucionālos, konstitucionālajās tiesību normās. Jā, nodrošina līdz ar to pietiekama elastība, lai nebūtu konflikts ar atsevišķu dalību valstu konstitūcijām. Direktīva, ko dalību valstis pašas varētu īstenot praksē, būtu drošāka šādā ziņā. Uh, Datu aizsardzība ir jāsabalansē, lai tā neapdraudētu vārdu brīvību un informācijas brīvību un um, tajā pašā laikā, lai tā balstītos tikai uz leģitīmu vajadzību izmantot konkrēto informāciju. Tas attiektos uz privāto un akadēmisko un citiem sektoriem. Kad privātais biznes uzglabā personiskos datus, ļoti bieži tas notiek ar lietotāju piekrišanu, kas uh, nolemj, ka šāds upuris ir tā vērts. Mēs, piemēram, nesam šādu upuri kreiz atverot to Facebook kontu. Jebkurš e-pasta lietotājs ir spiest pieņemt lēmumu uzticēties pakalpojumu sniedzējiem. Datu aizsardzība tātad ir jānodrošina tā, lai tas netraucētu labprātīgai datu apmaiņai. Un nevajadzētu traucēt, nevajadzētu nekādi negatīvi ietekmēt integritāti. Taču ir skaidrs, ka rodas arī ļaunprātīga datu un informācijas izmantošana, un ar ļaunprātīgu izmantošanu es šeit domāju pilnvaru pārsniegšanu vai izmantošanu tādā veidā, kā tas eh, darītu ļaunumu eh, konkrētajam cilvēkam. Ir informācija, kuru cilvēki, eh, taču tas arī ir individuāli, jo ir cilvēki, kas vienu informāciju pilnīgi noteikti nevēlētos publiskot, taču citiem šī pat informācija liekas publiskojama. Tātad šie jautājumi vēl ir diskusija vērti. Viens problēma jautājums ir e, tāds, ka ļoti bieži vienošanās e, balstās uz juridisku valodu, kuru parastie iedzīvotāji nemaz tā nevar e, interpretēt, un viņiem būtu jāsaprot, ko tieši, kam tieši viņi piekrīt, noklikšķinot uz accept, ja piekrītu pogas internetā. Tie, kas izmanto Facebook vai Hotmail vai Google Drive, uh, vai viņi vispār apzinās, eh, ko ir apsolījuši pakalpojums sniedzējiem. Visticamāk, nē, un tā ir problēma, jo cilvēki var eh, pa, eh, var um, pastāvēt par savām tiesībām tikai tad, ja viņi tās zina. Un tā tad ir jāsaprotu, kā varētu panākt uh, šo um, lietotāju tiesību ievērošanu, kas varbūt nevienmēr būtu labākais veids. Labākais veids būtu tieši likumdošanas nostiprināšana. Likumdošana nosaka kopējus standartus, uh, kas būtu nepieciešami, lai cilvēki tiešām varētu saprast, kam viņi piekrīt. Būtu nepieciešami konkrēti nosacījumi, lai katrs varētu saprast, kāda ir situācija un šāda veida datu aizsardzības nolīgumi varētu vienkāršot situāciju un nodrošināt to, ka cilvēki pārzināt noteikumus un arī labprātāk izmantotu uh, pakalpojumus arī tad, ja viņiem jādalās ar personisko informāciju. Vēlētos uh, kopsumā teikt, ka pirmkārt uh, pārāk detalizētas um, normas būtu pārāk sarežģīti īstenot uh, dalībvalstīs. Otrakārt, būtiski sabalansēt no vienas puses uh, personas integritāti un uzticību pakalpojumiem. Treškārt, datu aizsardzības eh, likumdošana vienmēr ir zināmā mērā konfliktā ar citām pamatiesībām, kā vārdbrīvība un informācijas brīvība, tādēļ lūdzu neaizmirstiet to. Ceturtkārt, nepadariet li likumdošanu pārāk sarežģītu, lai publiskie un privātie, publiskās un privātpersonas personas eh, varētu labi orientēties, lai būtu labi pakalpojumi tiešsaistē, lai būtu pētniecība iespējama, kas ļoti bieži nozīmē personas datu uzglabāšanu. Un visbeidzot, tiesība akti paši par sevi nav pietiekami cilvēkiem, ir tie jāsaprot un jābūt iespēja ar tiem pilnvērtīgi iepazīties. Paldies! Zikfrīda kungs, tagad vārds klausītājiem. Lūdzu, komentējiet, jautājiet. Sāksim atkal jau ar Henija, eh, ar Lordu Heniju lūdzu. Paldies! Es vēlētos vispirms um, atsaukties uz uh, Klodo Morēs uh, eh, kunga teikto par uh, kritiku, ko viņš izteica par uh, valstu parlamentu aktivitātēm un valstu drošības aģentūra aktivitāšiem pēc Snowden paziņojumiem. Es eh, domāju, ka viņš eh, ar pirkstu norādījis galveno iemeslu, kāds eh, ir veicot izmeklēšanu valsts līmenī, proti valstu uh, komitejas, kas eh, nu, darbojas ar izmeklēšanu un drošību, ir pilnīgi atbildīgas par šo tēmu, un parlam Eiropas parlamentam nav šādas kompetences. Līdz ar to šīm aģentūrām un iestādēm ir jābūt ļoti piesardzīgām, ko tās teiks, kādu vēstījumu tās raidīs, un līdz ar to jāsaprot, to, ka tieši eh, šīs eh, iestādes ir atbildīgās. Tām ir vislielākā atbildība šajā jomā un ne jau Eiropas Savienībai. Datu aizsardzības eh, jautājums eh, ir ļoti sarežģīts, jo šeit mēs redzam eh, trīs dažādus spēkus, kas ir konfliktā. Viens no tiem ir valsts drošība. Ir skaidrs, ka tā ir ļoti nozīmīga loma šajā jomā, un ir skaidrs, ka noziedznieki izmanto tehnoloģijas, un uh, tas ir jāpaturprātā. Tāpat uh, ir datu aizsardzība, par ko vairākās sanāksmēs šodien tik runāts, un uh, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir otrais spēks, un ir vēl arī trešais spēks, trešais elements uz kuru atsaucās eh, Zviedrijas Rikstāga pārstāvis, proti nepieciešamība nenoslogot uzņēmumus ar pārāk lielu slogu, kas tos nostādītu konkurencei neizdevīgā situācijā ņemot vērā to, ka mēs esam globalizētā pasaulē, kurā esam pilnībā atkarīgi no starptautiskās tirdzniecības. Šie trīs faktori ir ļoti grūti samierināmi, un tādēļ es gan nekritizēju padomi par šo darbu, taču jāņem vērā, ka tiešām tas ir ļoti ilgs un smags darbs. Parlaments ir izteicis savu viedokli, tas ir jāņem vērā, taču šie trīs pretspēki, kas ir nesamierināmi, arī ir jāņem vērā. Un visbeidzot, personiski varu pateikt, ka šī joma ārkārtīgi attīstās un ārkārtīgi dinamiski attīstās. Ir cilvēki, kas uh, saka, ka pēdējo gadu attīstība ir daudz ātrāk nekā pēdējo desmitgažu attīstība ir jādomā, vai tiešām šī tā saucamā saulrieta klauzula, ko mēs eh, izmantojam valstu, arī mūsu valsts eh, likumdošanas procedūrā, vai tas eh, šajā kontekstā nebūtu skatāms uh, runājot par eh, sarunām, kas tiek vestas ar padomi, starp padomi un parlamentu. Paldies, Lordi Henī. Vai vēl kāds vēlas eh, komentēt? Lūdzu, esat laipni aicināti. Neviens pašlaik. Ja ne, tad lūdzu gala komentāri no prezidijiem. Filip. Liels paldies vispirms par to, ka uzsvērāt eh, tos izaicinājumus, ar kādiem mēs saskaramies abās šajās jomās. Tās abas ir ļoti svarīgas, bet ļaujiet man paskaidrot. Es uzskatu, ka vairums no tām bažām, eh, kuras jūs tikko paudāt, ir tādas, kurām ir iespējams piekrist, un es uzskatu, ka tas ir labi, ka mēs par tām šajā procesā runājam arvien no jauna. Uh, un ka tās tiek pieminētas tajā darbā, pie kura mēs strādājam jau divus gadus. Un tā kā mēs esam sagatavojuši grozījumus mūsu nostājā, strādājot pie kopīga teksta, būtu svarīgi zināt, ka šajos grozījumos bija runa tieši par šiem pašiem punktiem. Uh, Un, starp citu, sarunas par uh, šiem grozījumiem notika starp uh, visām politiskajām partijām, tas ir arī jūsu partijas, un Eiropas parlaments uh, pēc šīm diskusijām un konsultācijām ar dažādām interešu grupām, tajā skaitā arī jūsu dalību valstīs, tam varēja piekrist. Tāpēc mans iespējas ir tāds, ka tad, ja jūs vēlreiz paraudzītos uz mūsu pagājušā nedēļa apstiprināto nostāju, jūs tur atrastu ļoti daudz to grozījumu, kurus jūs gribētu redzēt uh, tiesību akta grozījumos, jo mēs taču daudzkārt ar jums un jūs kolēģiem esam konsultējušies. Mans iespējas ir tāds, ka mēs jau šobrīd esam mainījuši tekstu gandrīz katrā uh, no komisijas sākotnējā priekšlikuma pantiem, un mums vajadzētu pietuvoties darba noslēgumam. Piemēram, gribēju atgādināt par vienas pieturas aģentūru. Ir svarīgi zināt, ka šī problēma pastāv jau šobrīd esošajā juridiskajā satverā, mūsu iekšējā eh, kopējā tirgū, un jau šobrīd pastāv problēma, ka pilsoņi, izņemot varbūt Luksemburgas pilsoņus, kuriem šādas problēmas nav, ir spiesti ar uzņēmumu Amazon sazināties Luksemburgā. Viņiem jau tagad ir jāvēršas pie galvenās uzņēmēja darbības vietas iekšējā tirgu, un tas, protams, sarežģīja izpratni par procedūrām pilsoņiem, tas ir, rāda milzīgi, milzīgas grūtības pasargāt savus privātos datus, ņemot vērā arī to, cik eh, daudzi uzņēmumi mūsu iekšējā tirgu darbojas no trešajām valstīm, un tāpēc, domājot par eh, konkurences noteikumiem, ir nepieciešams radīt eh, godīgus noteikumus it visiem, un datu aizsardzības prasībām šeit ir jāizvirza tādi paši pamatprincipi kā konkurences uh, noteikumiem. Mēs panācām konkrēts formulējums par to, ka pilsoņi mūsu dalību valstīs var vērsties ar sūdzību iestādē savā valstī, un šai iestādē tad ir tiesības lūgt uh, atzinumu par situāciju kopējai centrālajai iestādē, un tas jau ir tas, ko mēs mēģinam panākt. Mēs mēģinam panākt juridisko paļāvību, viendabīgu īstenošanu, un uzņēmumiem tas, piemēram, ir ļoti svarīgs punkts. Mēs jau nevēlamies radīt konkurences priekšrocības. Mēs vēlamies uh, ar jaunajiem noteikumiem tās likvidēt, jo šobrīd tās ir konkurences uh, atšķirības ir 28 dažādi noteikumu komplekti 28 dažādajās valstīs un daudzi uzņēmumi, kas darbojas uh, ārpus iekšējā tirgus, varbūt pat uh, uh, neņem vērā šos noteikumus, tāpēc viņiem ir milzīgas konkurences priekšrocības, it īpaši IT pakalpojumu jomā. Un Mēs taču visi vēlamies veicināt uh, tehnoloģiju inovācijas Eiropā, un to ir iespējams izdarīt tikai tad, ja nepastāv vairs uh, konkurences priekšrocības tādām lielām kompānijām kā Google, Yahoo un citiem. Mēs vēlamies uh, šīs atšķirības likvidēt, un tāpēc ir nepieciešama vienota pieeja starp nacionālajiem parlamentiem, uh, un Eiropas parlamentu. Tāpēc es domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu pievērst, pievērsties tiem galvenajiem izaicinājumiem un problēmām, kuras mums saistībā ar šo regulu joprojām ir jāatrisina. Un tāpēc es uh, saku jums lielu paldies par jūsu priekšlikumu. Tas ir tieši tas, ko mēs vēlamies panākt. Es esmu gandarīts teikt, ka gan es pats, gan kolēģi, kas strādāja pie šīs regulas priekšlikuma parlamentā, ir ļoti uh, priecīgi iesaistīties ar jums dialogā arī par konkrētiem jautājumiem, jo mēs vēlamies, lai viss tiktu sakārtots, mēs vēlamies, lai tiktu apstiprināta regula, kurā būtu ņemti vērā ne tikai tehn tehnoloģiskie jauninājumi, bet lai tā būtu arī pēc iespējas tehnoloģiski neitrāla, lai tā balstītos uz principiem un ko būtu iespējams attiecināt arī uz nākotnes tehnoloģijām un kas eh, pēdējo gadu laikā jau ir radušās. Mēs nu, te varam minēt tādus vārdus kā Google Glass un citus projektus, kas ir revolucionizē, revolucionizējuši to procesu, kādā tiek strādāts ar personu datiem. Un es ceru, ka padome nākamajā nedēļā apstiprinās savu vispārējo nostāju, bet gribēju atgādināt, ka mēs kā Eiropas parlaments arī labprāt gribētu nodrošināt uh, veiksmīgus uh, datu aizsardzības noteikumus mūsu pilsoņiem. Lielas paldies! Gribēju teikt, ka pēc tam, kad mēs uh, devām vārdu prezidijā sēdošiem cilvēkiem, mēs saņēmām tad, uh, jautājumu no zāles un varbūt. Uh, Eh, uzklausīsim to, eh, uzklausīsim Alessandru Moretti no Itālijas eh, otrās parlamenta palātas. Liels paldies! Tā. Paldies, es vēlos pateikties referentam par šo būtisko jautājumu, kas ir tik ļoti aktuāls. Vēlos arī paziņot komisijai to, ka Itālijas deputāti arī runā par šo jautājumu. ir likuma priekšlikums, ar ko šobrīd nodarbojamies. Un mēs cenšamies tajā īstenot 60. un 70. pantu no direktīvas, kur runa ir par datu labošanu un izsvītrošanu, kā arī tiesībām uz aizmiršanu internetā, kas ir ļoti būtiski, un attiecīgais parlamenta tiesība akta priekšlikums protams, nemērķē vājināt internetu, taču mēs vēlamies, lai internets tiešām nodrošinātu patiesas un reālas brīvības. Un vēlamies, lai netiktu ļaunprātīgi izmantot anonimitāte, lai, piemēram, varētu paust atvainojumus vai cilvēki datus izmantotu ļaunprātīgi vai arī bieži vien anonīmi arī tiek pausta vardarbība. Un par šo jautājumu Itālijā šobrīd notiek ļoti intensīvas debates. Šeit ir uh, jālīdzsvaro dažādi likumi, un mūsu likuma projekts uh, apgalvo, ka ir jā nodrošina no vienas puses tiesības uz informācijas apmaiņu un sabiedriskās domas paušanu, un no otras puses tiesības aizsargāt personu no uzbrukumiem, no cieņas aizskārumiem. Īpaši mums ir eh, jānodrošina šīs tiesības tām personām, kurām tas ir ļoti nepieciešams, jo bieži internetā personas var tikt apdraudētas var tikt apdraudēt viņa personīgā integritāte. Tādēļ Mūsu likuma projekta nosaukums ir personu, personīgās integritātes aizsardzība internetā. Šeit ir būtisks jēdziens kibermobbings, un mēs cenšamies pret to vērsties. Un ne tikai ar likumiem, bet arī kultūrāli mēs gribam izaudzināt jauniešus tā, lai viņi izmantotu internetu tādā veidā, lai viņi būtu aizsargāti no šādiem uzbrukumiem. Mēs esam piedzīvojuši smagus uzbrukumus sievietēm, taču tagad sievietes ir uh, saņēmušās drosmi vērsties pret šiem uzbrucējiem. Es domāju, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments arī ņems vērā, vajadzētu ņemt vērā šo aspektu. Ir jābūt skaidram norobežēm starp to, kur brīvība internetā beidzās un kādas iespējas rīkoties vēl ir dalībvalstīm. Paldies, Maretī kundzei. Paldies par šo informāciju par diskusijām Itālijas parlamentā. Vai jūs vēlaties par to izteikties? Um, may, um... Ja drīkst, es īsumā atbildēšu Lordam Hānijam, uh, jo man pret viņu ir lielāka cieņa un respekts nekā viņam droši vien pret mani. Es, uh, protams, runājot par izlūkošanas dienestiem ar nolūku bija provokatīvs, bet uh, viens darbs, viens aspekts, kas Eiropas parlamentam ir unikāls, ir tas, ka mēs neesam atbildīgi ne pret vienu izlūkošanas dienestu. Mums nav šādas atbildības. Bet es nepiekrītu jums vienā jautājumā. Es nerunāju par to, ka mums nav nekādas atbildības par izlūkošanas dienestiem tādā izpratnē, kā uh, lorda palātai vai pārstāvi palātai. Un mums bija iespēja, unikāla iespēja izpēt, uzklausīt jūsu kontroli, parlamentārās uh, kontrolas komisijas, lai noskaidrotu uh, bāžas, eh, kas ir paustas eh, šīs izmeklēšanas ietveros. Mēs tikāmies arī ar ASV senātu un kongresa pārstāvjiem. Un būtiskākais šeit ir tas, ka mēs atklājām to, ko visi jau zināja. Proti, jums kā, jūs kā uh, ievēlēts Nacionāla parlamenta pārstāvs, jūs saskaties ar ļoti būtiskām problēmām. Ja jūs eh, kaut kādā laikā darbojaties izmeklēšanas komitejā, jums nav pārāk daudz laika, jūs tur sēžat un darat savu darbu, bet eh, tad, kad nāca klajā ap, NSA apsūdzības, tas bija laiks, kad nekas eh, tam līdzīgs nebija aktuāls. Pēdējo reizi eh, līdzīgas apsūdzības bija par Pentagonu 97. gadā, un neviena no nacionālajām izmeklēšanas vai kontrolas komitejām, ar kur mēs runājam, mums uh, nelūdza veikt šādu izmeklēšanu, un tāpēc parlamentārās izmeklēšanas komitejas dalībniekiem vajadzēja būt ārkārtīgi uzmanīgiem un runāt uh, ar, par kontrols pasākumiem, kas uh, bija radīti pilnīgi citā laikā. Un to mēs atklājām un bija nepieciešama arī parlamenta deputātu drosme uh, uzdot jautājumus Nacionālajiem izlūkošanas eh, dienestiem, un tur jau ir tā problēma sadarbībā starp eh, parlamenta deputātiem un izlūkdienestiem. Tāpēc šajā ziņojumā mēs aicinām izmantot eh, šo iespēju aktualizēt uh, kontrolas mehānismus, jo tad, ja mēs to neizdarīsim, tad uh, veidosies aizvien vairāk šādu izlūkošanas dienestu, kuri netiks uh, pakļaut nekādai kontrolai. Es te gribēju atgādināt Obamas runu pirms Ziemassvētkiem, kura meloja parlamentam un Tā ir viena no šīs izmeklēšanas laikā gūtajām mācības stundām, tāpēc ir nepieciešama kontrolas iespēja uzlabošana. Un, protams, ka mums ir tiesības uz šādu pārskatu. Tas nenozīmē, ka mēs uh, kontrolējam šos dienestus vai tam līdzīgi, bet uh, mums ir tiesības uh, uz parlamentāru kontroli un mums ir bijusi izdevība pēdējo sešu mēnešu laikā iepazīties ar šo dienas darbu. Paldies, Klod, par komentāriem. Es redzu, ka šobrīd šobrīd zālē ir pacelta vēl viena roka. Mēs gan esam nedaudz iekavējušies, tāpēc es gribētu aicināt jūs uzdot savu jautājumu tūlīt un darīt to uh, īsi. Es uh, esmu pied, piedalījies uh, vairākās uzklausīšanās, ne visās, bet uzskatīju, ka šīs uzklausīšanas bija ļoti informatīvas, uh, atklātas. Un Protams, ka valdības izspiego cilvēkus, kurus tās uzskata par saviem ienaidniekiem. Tas nav ideāli, bet valdības to dara. Un tas, kas man šķita visnegaidītākais bija, eh, tagad vairs neatceros eh, vārdu, bet manuprāt tā ir Davida Šēles bijusī draudzene, kura sacīja, ka valdības eh, ir izstrādājušas ieradumu izspiegot valdības ministrus. Un man gan ir grūti iedomāties, kam, kam gan viņš šo informāciju varētu izmantot. Paldies, ka izteicāties īsi. Tagad atpakaļ pie prezidija runātājiem. Vispirms dosim vārdu Zikfrīda kungam, un tad, ja kāds cits vēl gribēs izteikties, dariet to īsi, jo mēs kavējamies. Mums ir jāpariet pie nākamās uh, Paneļa diskusijas tā būs noslēdzošā mūsu sanāksmes daļa, bet tagad vārds Zigfrīda kunga. Paldies. Internetu regulēt. Um, internetu regulēšanos sadal, regulēt, uh, regulēja sarežģīti starptautiskās arēnas dēļ. Bet uh, šeit mēs runājam par Eiropas mērogu. Protams, būtu lieliski, ja patērētāji pievērstos Eiropas uzņēmumiem tādēļ, ka tie uzticētos Eiropas datu aizsardzībai Eiropā. Taču būtu daudz bedīgāk, ja patērētāji novērstos no Eiropas uzņēmumiem tādēļ, ka pārāk tālajoša rīcība politika ietekmētu šo uzņēmumu konkurētspēju. Un komentārs par to, ka mēs uh, nevēlamies nostādīt uh, Eiropas uzņēmumus neizdevīgā situācijā. Es domāju, ka tas ir uh, ļoti rūpīgi uh, apsverams jautājums, pret kuru jāizturas ļoti piesardzīgi. And and Atgriežamies pie referenta kunga, Albrehta kunga, noslēdzošajām piezīmēm. Es vēlētos tikai uzsvērt eh, tos jautājumus, kuros vēl vajadzētu uzlabojumus, eh, lai aizsargātu mūsu visu intereses, kas nav pārāk liels sloks, kas nav pārāk liels birokrātijas radīšana, bet tās samazināšana mūsu visu interesēs ir to panākt, un tas ir kopīgs visām Eiropas parlamenta frakcijām. Mēs tiešām vēlētos eh, runāt par būtību un eh, uzlabot situāciju, nevis eh, vienkārši ar vispārīgiem komentāriem teikt, ko nevajadzētu, kam nevajadzētu gadīties, jo mēs tam visam piekrītam. Paldies! Un tagad beidzamā šīs garās dienas stunda. Paldies prezidija runātājiem, un tagad runāsim par krimināltieskumu tāps izveidi. Aicināsim Brikta Zipels kundzi, kā arī pārējos runātājus Nikolai eh, Ciprianam, kas ir Rumānijas parlamenta deputāta palātas judisko lietu disciplīnas un imunitāšu komitejas priekšsādātāja vietnieks. Thank you.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 Shall we go? Right away. Okay. Okay. Shall we go? Shall we go right away, please? Let's. Lūdzu, turpināsim. Strādāsim raiti. Beidzamā darba stunda šovakar. Tēmas ir tikpat svarīgas Esmu droši, ka jums joprojām ir prātā, ka Lisabonas līgums stājoties spēkā viens no mērķiem tieši bija veicināt uh, kopīgu cīņu pret uh, kriminālu noziegumiem un noziegumiem kopumā. Komisija ir uzņēmusies uh, iniciatīvu nodrošināt tiesisko pamatu Eiropas prokuratūrai un tas notiek balstoties uz 86. LESD pantu. Te runa ir par tādu pakāpenisku Eiropas e, prokuratūras izveidi aizstāvotu un, un ņemot vērā Eiropas e, finanšu aspektus un intereses un ņemot vērā visus e, bija situācija, kas ir nopietno pārobežu noziegumu kontekstā. Te ir arī 83. pāns jāņem vērā. Protams, ir arī grūtības, trūkumi šai iniciatīvai. Izjūtama to, ka dalībvalstis diezgan negribīgi vēlas līdzdarboties šajā jomā, kas tomēr ir tik svarīga, īstenot tiesiskumu pārobežu kontekstā, un mēs arī apsveram, kādas tad ir tehniskās problēmas un grūtības un eiro just jautājumi, kā tas ir paredzēts arī līgumā. Daži parlamentī ir paceluši tā saucamās dzeltenās kartītes, jeb sākot ātro, ātro reaģēšanu īstenojušas, un šajā situācijā ir noteikti trūkumi, vājās vietas eh, šajā jomā, un te ir procesuālās tiesības, leģislatīvās tiesības, valodas tulkojuma un rakstiskā tulkojuma tiesības, tiesības uz advokātu un citas tiesības ir pieņemtas. Jauni priekšlikumi par eh, tiesisko palīdzību um, savukārt un nevainības prezumcija un citi aspekti joprojām tiek uh, diskutēti. Un tagad uzklausīsim šī dosie ānu referentes viedokli, referente par Eiropas apcienināšanas ordera pārskatīšanu, kā arī Nikolai Cipriana kungu no Rumānijas. Tagad vārds eh, Zipars kundzei. Liels paldies! Tā kā šī ir pēdējā uh, šīs garās dienās, pan, dienas paneļa daļa. Es domāju, ka visi esam noguruši, tādēļ es varbūt nedaudz citādāk uh, sākušu savu īso runu. Es domāju, ka ir ļoti laba doma apvienot uh, tādā tiešā viedokļu apmaiņā visu valstu un Eiropas parlamenta deputātus. Uh, Un šī daļa tieši man ir ļoti aizraujoša un būtiska, jo man šobrīd ir iespēja aizstāt divus parlamenta deputātus, kas diemžēl nevarēja piedalīties šīs pēcpusdienas sanāksmē. Līdz ar to darīšu visu, ko varēšu, lai pildītu savu uzdevumu godam. Šorīt, kā atceraties, runājām par Eiropālu un tagad mums jārunā par Eiropas prokuratūru un Eiropas apcietināšanas orderi. Šeit ir jārunā par to, ka dažkārt lēmuma pieņemšana un rīcība politika ir koncentrējusies uz prokuratūras jautājumiem. Kaut arī es piekrītu, ka visi šie jautājumi paši par sevi ir svarīgi un būtiski un dos pievienoto vērtību. Šī ir tomēr tikai viena daļa no mūsu tiesu sistēmas. Uh, jo, pilnval, jo pilnvaras eh, šajā jomā ir piešķirtas tikai valstīm un valsts iestādēm, tātad, kas attiec uz krimi, kriminālu vajāšanu. Taču par pārējiem jautājumiem mēs sadarbojamies ne tikai kriminālu vajāšanas jautājumā, bet arī uh, aizsardzības un procesuālo tiesību ievērošanas jomā. Un šeit mums ir, mēs esam nedaudz nopakaļ uz kopējai attīstībai. Es vēlos te runāt ne tikai par EPPO un aresta orderi, bet arī par tiešo saikni, kāda šiem pasākumiem ir ar procesuālajām tiesībām. Ja mēs definējam Eiropas prokuratūru no vienas puses, tad kādas ir aizstāvības iespējas Eiropā no otras puses? Tāds ir šis jautājums, kuram mums būtu jāpievērš uzmanība. Pāris konkrētu lietu par Eiropas prokuratūru pirms pievēršos izklāstam par Eiropas apcietināšanas orderi. Jā, Eiropas parlaments un visas politiskās grupas kopumā vienojās par Eiropas prokuratūru un pirmajā etapā būs eh, runa tikai par eh, krāpniecību un eh, finanšu pārkāpumiem pret Eiropas Savienību. Tā, tā, protams, ir laba doma, taču, ja mēs skatām komisijas priekšlikumu, tad um, ir arī zināmas problēmas, jo no vienas puses šīs jaunās eh, institūcijas lēmumi tiek panākti ar vienprātības principu, kas nozīmē to, ka galu galā mēs neesam iesaistījušies visu detaļu izskatīšanā un pieņemšanā, bet tikai lēmuma beigās. Pieņemot lēmumu, mēs varam teikt eh, jā vai nē. Līdz ar to pirms sarunas sākšanas būtu nepieciešams raksturot, kādas ir mūsu pozīcijas un kas būtu jāņem vērā, ja padome vai komisija beig beigās vēlas saņemt mūsu piekrišanu. Tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varētu um, izteikt savu viedokli un nodrošināt to, ka padome komisija ņem vērā mūsu viedokli šajā procedūrā. Viena no problēmām šajā priekšlikumā ir arī tas, ka mēs, protams, vēlētos neatkarīgu un stingru Eiropas prokuratūru, kam būtu pilnvaras strādāt ar šiem jautājumiem, taču no otras puses mēs nezinām, kāda tad ir situācija ar procesuālajām tiesībām un aizstāvības tiesībām, jo mēs tikai tagad pie tā sākam strādāt, un mēs jau šodien par to runājām, ka dažas tēmas jau nav izrunātas. Taču tas ir svarīgi. Kas ir ļaunāka? pieeja advokātam, ja nevar to atļauties un nav izvēles uh, no juridiskās palīdzības. Nu, nevainības prezumcijas jautājums arī svarīgs. Uh, Vācijā, piemēram, no kuras es nāku, ir bijuši vairāki gadījumi, kur šis nopietnais jautājums netika pietiekam rūpīgi izskatīts ja procedu, procesa beigās eh, cilvēks ir vainīgs vai nav vainīgs, viņam vienalga ir tiesības uz eh, informāciju par um, apsūdzību, jo cilvēku dzīvi var ātri sagrautu ar nepamatotu apsūdzību. Un pat, ja apsūdzība ir pamatota, jādod otrā iespēja, dodot iespēju iekļauties sabiedrībā. Tātad šeit ir jārunā par uh, prokuratūras eh, pilnvarām, eh, sevišķi par Eiropas prokuratūras pilnvarām un par tiesībām uz aizsardzību un procesuālajām tiesībām no otras puses. Un mums ir jānodrošina tas, lai tiesības uz aizstāvību būtu īstenotas brīdī, kad Eiropas prokuratūra sāk savu darbu un ceru, ka mēs varēsim to paveikt un ka pēc pāris gadiem jau mums būs eh, iespēja paplašināt Eiropas prokuratūras eh, darbību arī uz citiem jautājumiem, taču mēs zinām, ka dažas dalībvalstis ir mm, izvirzījušas eh, dzelta nokartīti. Tātad, jā, ir iespējas veicināt sadarbību, taču būsim godīgi, ja, lai šī institūcija būtu tiešām efektīva un uh, tai būtu kā jēga Eiropas Savienības nodokļu maksātāju acīs, tad būtu tomēr lieliski, ja tajā piedalītos ne tikai deviņas uh, dalībvalstis. Visefektīvāk būtu, ja visas uh, dalībvalstis tajā piedalītos. Pretējā gadījumā ir pamatot šaubas par to, vai šis pasākums tiešām var būtu vai šis līdzeklis var tiešām var būt efektīvs. Un tagad jautājums par Eiropas apcietināšanas orderi. Eiropas apcietināšanas orderis darbojas jau daudzus gadus un ir sniedzis labus rezultātus sadarbībā un apsūdzēto personu atrašanā, taču jau no paša sākuma mēs strādājam pie šī jautājuma saskaroties ar problēmām, kas laiku pa laikam atkārtojas, un mēs neesam tomēr bijuši spējīgi tās atrisināt. Ir tādas nepatīkamas situācijas. Viena no tām ir, ka acīm redzami nav skaidrs, kādi ir noziegumu veidi, kas um, pamato Eiropas apcietināšanas orderi. Līdz ar to dažkārt tas ir izmantots tikai maznozīmīgākiem noziegumiem, dažkārt tas ir lieciniekiem izmantots, un dažkārt pat nav īsti pierādījumu par to, ka cilvēks, eh, kam ir iesniegts Eiropas apcietināšanas orderis, eh, ir tiešām arī vainīgs, bet tikai pēc tam, kad cilvēks ir izvests no vienas valsts uz otru, tikai tad sāk meklēt pierādījumus, kas nozīmē to, ka cilvēks ir aizturēts kādā citā valstī, kur viņš nesaprot valodu, nepārzina tiesu sistēmu, un viņš paliek šajā valstī ne tikai vairākus mēnešus, bet dažkārt pat vairākus gadus. Papildus tam dažkārt notiek, ka persona paturēta pirms tiesas apcietinājumā konkrētajā valstī bez pamatojuma. Izrādās, ka šī persona nav vainīga, un tas nenotiek ātri. Ja cilvēks gadu pavada cietumā citā valstī, tas nozīmē, ka cilvēka dzīve ir sagrauta, un to nevar vairs uh, tik viegli labot ja mēs runājam par nevainības prezumciju, tad ir skaidrs, ka ja cilvēks ir nonācis cietumā Eiropas aresta ordera dēļ, tad pat ja cilvēks izrādās nevainīgs un atgriežas atpakaļ, ir cilvēki, kas teiks, nu, gan jau, ka bija kāds iemesls, kādēļ viņš tika apcietināts, un cilvēks vairs nevar atgūt kontaktus privātajā un publiskajā apritē. Uh, Līdz ar to procesuālo tiesību pārzināšana varētu palīdzēt un varētu palīdzēt arī Eiropas apcietināšanas ordera piemērošanai. Labāk nekā tas notiek šobrīd. Neviens nevēlas to anulēt, taču tam būtu jādarbojas labāk nekā pēdējo gadu gaitā. Procesuālās tiesības eh, būs jāuzlabo, un tieši šī iemesla dēļ mēs lūdzām komisiju sniegt papildu likumdošanas priekšlikumus, un viens no jautājumiem ir tas, ka procesuālās tiesības vēl nav atrunātas, un tas notiks nākamgad, un šīs tiesības ir jāievēro. Mums ir arī lielāka skaidrība nepieciešama par iemesliem un noziegumiem un kriminālvajāšanas statusu, kāds ir, būtu pamats šāda ordera izsniegšanai. Uh, Tas būtu jāprecizē un tāpat nepieciešami skaidrāki noteikumi par aizturēšanas alternatīvām un sevišķi par pirmstiesas aizturēšanas alternatīvām, jo ne visos gadījumos cilvēks ir jāapcietina, var arī dzen izmantot citus līdzekļus, kā piemēram videokonferences, ja kāds cilvēks ir tikai liecinieks, ir arī cits alternatīvas cietumam. Un visbeidzot, lai ko arī jūs darītu, un pat arī, ja jūs darāt visu iespējamo, var gadīties kļūdas, var gadīties eh, nepareizi spriedumi. Un, ja cilvēks eh, izrādās nevainīgs un ir bijis cietumā, nu, dzīvi atgūt vairs nevar, bet varbūt var iegūt kompensācijas, lai varētu saņemt iespēju atsākt eh, dzīvi no jauna. Tādēļ mums ir jārunā par procesuālajām tiesībām, jārunā par visiem šiem jautājumiem, par likumdošanas iniciatīvām, un šobrīd labprāt uzklausīšu no valstu parlamentu deputātiem par uh, šiem jautājumiem. Paldies! Tagad vēlētos atgādināt, ka mēs tuvojamies šīs ļoti garās dienas izskaņai. Mums ir jābeidz darbs 6.30, tādēļ lūdzu paturiet prātā šos uh, Eh, šo te, lai mēs eh, iekļautos laikā. Dot vārdu nākamajam runātājam eh, Nikolai Cipriena, Rumānijas parlamenta deputāta palāca, judisko lietu disciplīnu un imitāšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Domnilor și domnilor. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Gribēju teikt, ka Rumānija ir paudusi atbalstu Eiropas publiskā prokurora biroja izveidē balstoties uz esošajām struktūrām. Tā ir vēl viena joma, kur mēs varam pabeigt veids darbot, darbu pie vienots tieslietu tālpas izveids. Runājot par komisijas priekšlikumiem 2013. gada novembrī daudz valstu parlamenti nosūtīja argumentētus atzinums komisijai par to, ka šis priekšlikums pārkāp subsidiaritātes principus. Mēs redzam, ka parlaments, Eiropas parlaments ar lielu vairākumu uzskata, ka komisijas priekšlikumu ir iespējams uzlabot. nodrošinot integrētu uh, decentralizētu struktūru, lai mm, varētu nosargāt savienības eh, finanšu intereses. Bet pašreiz paredzētais modelis šo organizāciju padara mm, neefektīvu. Tas prasa jaunu institūciju izveidi. Es domāju, ka šis priekšlikums ir jāpēta detalizētāk. Principā Rumānijas valdība ir atvērta cīņas pret korupciju uzlabošanai un Eiropas eh, finanšu interešu aizsardzības uzlabošanai un Eiropas eh, mēs atbalstām struktūras izveidi, kas apvienota dažādas, eh, dažādu iestāžu kompetenci un uzlabot šo cīņu gan uh, pārobežu, gan nacionālā līmenī. Bet, uh, kas attiecas uz Rumānijas uh, tiesliet, parlamenta ties, tieslietu komiteju, gan mūsu komiteja, gan cilvēktiesību komiteja ir paudusi um, savas bāžas par to, kādu ietekmi atstās um, EPPO veikto izmeklēšanu darbības uz uh, cilvēktiesībām, citiem aspektiem. Šajā priekšlikumā ir iekļautas arī vairākas uh, domas par pārrobežu pierādījumu pieņemamību tomēr eh, ir secināms, ka atšķirības dalību valstu tiesību sistēmās varētu radīt situāciju, ka apsūdzētie izvēlas izdevīgākās, eh, izdevīgāko jurisdikciju, kuri paredzēti zemāki sodi. gribētu uz, uzsākt sekojošo. Ir nepieciešams apstiprināt un īstenot uh, pasākums, lai nodrošinātu, ka šis priekšlikums ir savietojams ar dalību valstu juridiskajām sistēmām, lai nodrošinātu garantijas, ka visu dalību valstu prokuroriem ir piekļuve iespējai tikt uh, nozīmētiem kā Eiropas publiskajiem prokuroriem, kā arī noteikumi par Eiropas uh, prokuratūru, Eiropas uh, prokuroru karjeru, gan attiecībā uz deleģētajiem, gan uh, nozīmētajiem procesa uh, prokuroriem. Ir nepieciešamas skaidras normas par tieslietu sistēmas kontroli, ir nepieciešamas skaidras definīcijas, skaidri iezīmēta Eiropas Savienības tiesas kompetence, kā arī ir jākliedē jebkādas bažas par iespējām pārsūdzēt prokuroru pieņemtos lēmumus par EPO veicamo izmeklēšanu procesālajiem aspektiem tam līdzīgi. Tas ir nepieciešams arī, lai nodrošinātu iespēju atgūt uh, juridiskos izdevumus. Ir jādomā par nacionālo struktūru kompetenci saglabāšanu, jo dalību valstīs tās ir ļoti atšķirīgas, tāpēc uh, Tādējādi mēs eh, varam novirzīties no mērķa. Rumānija atbalsta šo priekšlikumu, bet mums ir jākliedē visas neskaidrības, jāstrādā pie šī priekšlikuma tālāk, un pagaidām darba grupas eh, paveiktais nav novēc pie konkrētiem rezultātiem. Paldies, Nikas kungs! Jūs izteicāties ļoti skaidri par eh, Rumānijas parlamenta nostāja attiecībā uz uh, Eiropas publiskā prokurora biroja izveidi un par komisijas priekšlikumu. Tagad uh, uzsāksim diskusijas un es aicinu jūs ievērot atvēlēto runas laiku saviem komentāriem, saviem jautājumiem, lai mēs varētu līdz uh, 6.30 pabeigt šo diskusiju. Vispirms vārds Mīles kungam. Uh, kā Ungārijas Nacionālās asamblējas pārstāvim. Vārds jums. Liels paldies priekšsādātājiem. Sākumā gribēju teikt, ka Ungārijas parlaments principā piekrīt uh, faktam, ka vainīgie ir jārestē, viņiem ir jāatbild par nodarīto, bet mums ir jāatrod vislabākās iespējamās metodes, lai to nodrošinātu. Kas attiecas uz Ungārijas parlamentu, mēs 1. Eh, oktobrī pieņemām lēmumu par subsidiaritātes principu pārkāpumu. Divas opozīcijas pārties eh, arī piekrita šim lēmumam par piedāvāto Eiropas publiskā eh, prokurora biroja izveidas regulu, kas attiecas uz eh, šo priekšlikumu un prioritārajiem likumdošanas priekšlikumiem, eh, būtu nepieciešams tos sasaistīt ar problēmām, kas skār pamatjautājumus un pamata problēmas, uh, attiecīgās uh, valsts uh, struktūrās. Un tam piekrita vairāk nekā 40 uh, dažādu valstu parlamentu, dažādas palātas. Un, ja runājam par paredzētajām procedūrām, es domāju, ka pilnībā pietiktu ar to harmonizāciju. Tomēr Eiropas parlamenta, Eiropas publiskā prokurora biroja izveidas pievienotā vērtība nešķiet pārliecināšana. Ir zināmas problēmas arī ar tiesībām pienākumiem. Regulas projekts parāda, ka četras nedēļas pēc tam, ka Eh, kad parlamenti bija pauduši savu nostāju, komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu un runājot par komisijas eh, dokumentu, viņi sagatavoja atbildi uz mūsu jautājumiem un norādīja, ka nav viegli noteikt subsidiaritātes robežas. Tika teikts, ka ir zināmi elementi, uz kuriem neatiecas subsidiaritātes uh, principa darbības joma, bet mēs nedomājam, ka visos gadījumos tas ir pamatoti. Būtu liederīgi paraudzīties arī uz Nacionālo parlamentu sagatavotajiem atzinumiem, jo argumentēti atzinumi var tikt apstiprināti tikai tad, ja ņemt vērā visi viedokļi. Es gribēju atgādināt, ka komisija Redinga šodien sacīja, ka viena no mūsu prioritātēm ir atgūt uzticību Viņi runāja par Nacionālo parlamentu atbildību šajā kontekstā. Mēs zinām, ka komisija var uz to reaģēt eh, trijos dažādos veidos. Tā var vai nu grozīt savu sākotnējo priekšlikumu, palikt pie sākotnējā teksta vai to atsaukt. Šī gadījumā komisija paliek pie sava regulas projekta, un es nedomāju, ka šāda iespēja, kas vairāk vai mazāk formalizē tik svarīga biroja darbību, palīdzētu mums atgūt uzticību. Gluži pretēji, protams, ir komisijas dokumentā ir zināmi teksta elementi, kuros ir teikts, ka viņi ņems vērā dalību valstu sniegtos atzinumus, kur ir, kuros ir runāts par tiesību aktiem, bet uh, nekādu garantiju jau tam nav. Un šobrīd mēs vienkārši laupam Nacionālo parlamentu atbildību. Es domāju, ka domājot par šī biroja izveidi, būtu jāizmanto iespēja atgūt sabiedrības uzticību. Uh, Noslēgumā es gribēju teikt, ka cerams, ka šis priekšlikums tiks apstiprināts tādā veidā, ka tas būs reāli īstenojams. Liels paldies! Tagad vārds Borjānio kungam, Rumānijas parlamenta deputātam. Paldies! Godātie kolēģi, Rumānijas deputātu kamera ir viena no kamerām valstu parlamentos, kas ir izsniegusi saprātīgus atzinumus par uh, šo priekšlikumu ieviest Eiropas prokuratūru. Kaut arī mūsu nostāja nav mainījusies, man ir vairāk jautājumi. Mēs šeit runājam par nepieciešamību uzlabot procedūru turpmākajām Eiropas prokuratūras uh, aktivitātēm un saskaņot uh, Eiropas līmenī materiālo tiesību jautājumus, kā sabiedriskās kārtības un drošības komitejas pārstāvis no Rumānijas parlamenta, es vēlos teikt, ka tad, kad mūsu komiteja norisinājās konsultācijas par Eiropas prokuratūras ieviešanu, mēs raudzījāmies, kā procedurālās, procesuālās tiesības tiek aizsargātas un kāda ir jaunā Olaf loma šajā kontekstā. Kā tas parādījās pagājušo nedēļu Strasbūrā? Šie jautājumi, par kuriem ilgi debatēts, ir um, būtiski un ir nepieciešami dažādi grozījumi. Es vēlētos uh, īsi uzsvērt trīs galvenās lietas, uh, kuras uh, Rumānijas deputāta kamera vēlētos uzsvērt, tāpat kā to teica arī iepriekšējais runātājs. Pirmkārt, um, prokuroru ievēlēšanas procesam ir jābūt gana godīgam un caurskatāmam Un ir jābūt Eiropas deleģētiem prokuroriem, kas pieņemtu iekšējās procesuālās normas Eiropas prokuratūrā. Otkārt mums ir jāņem vērā, ka Eiropas eh, prokurori būtu eh, saistīti ar eh, pārējām tiesu institūcijām un ka būtu jāsaista dažkārt uh, tiesvedība ar deleģētajiem prokuroru birojiem, šādi uh, nodrošinot veiksmīgu struktūras uh, darbību. Un sevišķi tas attiecas uz noraidījumu gadījumiem. Paldies! Horvātijas parlamenta pārstāvis Paldies! Es eh, vēlos teikt, ka jaunu Eiropas institūciju izveide ir ļoti nozīmīgs uzdevums. To veica cilvēks, un tādēļ es respektēju visus centienus, kas ir ieguldīti, lai to paveiktu, un Eiropas komisijas gribu virzīt uz priekšu šos procesus. Tajā pašā laikā vairums valstu ir pieņēmušas šo tekstu ar vārdiem jā, bet tātad ir zināma iebilde. Ir vairāki nopietni komentāri un iebildes. Es vēlētos teikt, ka 19. gadsimta sākumā bija liels konflikts starp pozīciju, kas apgalvo, ka tiesības veido cilvēka prāts. Napoleona kodeks ir viens piemērs, kamēr vācu teorētiķi teica, ka tiesības veido dzīvi. Šīs atšķirības pastāv arī šobrīd. No vienas puses mums ir saprātīgs piedāvājums ar labiem nolūkiem, bet no otras puses ir daudz komentāru, kas uh, atspoguļo reālo dzīvi un pārdomas par to, kā tad tas atspoguļosies realitātē tādā vai citā valstī. Eiropas komisija. Eiropas komisijai nevajadzētu pārāk optimistiski raudzīties eh, institucionālā ziņā uz šo jautājumu. Nu, radīsim jaunu institūciju un viss būs labi. Nē, komisijai vajadzētu nopietni izsvērt visus komentārus un iebildes. Horvātijas eh, valdība atbildi, eh, atbalstīja šo priekšlikumu, piebilstot, ka nepieciešami daži grozījumi. Viens no tiem - koleģialitātes sistēmas ieviešana. Uh, Ideja par fiksētu hierarhijas struktūru nav realistiska. Hierarhija veido pakļautību, taču nevienmēr tā ir efektīva. Otrais jautājums par efektivitāti. Kas, kam šī jaunā institūcija sniegs labumu? Te runa ir par pārskatu atbildību jāzina, vai būs um, daudz atbildību, kas vairs neattieksies uh, tik ļoti uz valstu un parlamentu kompetenci un nonāks uh, parlamenta, nonāks uh, Eiropas Savienības institūcija rokās. Tas ir svarīgs jautājums. Un visbeidzot, par specializāciju. Vai šiem prokuroriem būs jānodarbojas ar kādiem konkrētiem jautājumiem ar kādu kriminālu nodarījumu kategoriju, kas pašlaik vēl nav definēta. Šie ir šī koleģiālā modeļa ierobežojumi, kurus, kas mums tika piedāvāti. Un visbeidzot, lik, tiesību aktā grozījuma priekšlikumi ir atkarīgi arī no tā, kā norisinājusies šī procedūra. Daudzi eh, šeit eh, pieminēja dzeltenās kartītes. Es atbalstu Sipils kundzi. Vēl nav par vēlu. Būtu labāk, ja mēs ar mazā grozījumiem veidotu efektīvu sistēmu visām Eiropas Savienības valstīm. Vai arī Mēs vienkārši aprobežosimies ar to, ka kādā konkrētā laika termiņā būs gatavs rezultāts un to arī piemērosim. Es domāju, pirmais variants būtu labāks. Mēs tagad tuvojamies Eiropas parlamentu vēlēšanām, tas ir jāpaturprātā un jārunā ne tikai par gribu, bet arī par saprātu. Paldies! Melnkalns parlamenta pārstāvē Jasavičus kundze. Paldies! Šajā diskusijā ir būtiski minēt eh, to, ka tiesiskums un stingras institūcijas ir, stipras institūcijas ir cieši saistītas ar dalību valstu funkcionēšanu un Eiropas Savienības funkcionēšanu kopumam pieņemot atbilstošus tiesību aktus un normas, kā arī tos atbilstīgi piemērojot, ir ļoti, tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka tieši šo iemeslu dēļ mums ir nepieciešamas stipras institūcijas, lai mums būtu šīs institūcijas, kas darbotos veiksmīgi. Kad 2013. gadā komisija nāca klajā ar priekšlikumu par Eiropas prokuratūras izveidi, mēs organizējām jaunu republikas prokuroru iecelšanu, ievēlēšanu Montenegro, Melnkalnē un ieviestām administratīvās reformas, nācām klajā diezgan oriģinālu priekšlikumu, proti, ka valsts prokurors tiek ievēlēts, to ievēl prokuroru kolēģija, un pateicoties caurskatāmai procedūrai, caurskatāms procedūras starpniecību kandidātam ir jāievāc trīs piekdaļas no balsīm. Mūsu finanšu konsolidi, konsolidi, konsolidāciju nevar īstenot, ja nav veiksmīgu, veiksmīgi darbojošos institūciju cīņai pret organizēto nosiedzību, uh, Un šī iemesla dēļ ir ļoti atbilstīgi un pieņemami virzīties eh, uz šādu idejas īstenošanu par Eiropas prokuratūru, taču būtu arī no mans puses eh, dažas rekomendācijas. Uzskatu, ka vajadzētu drīzāk eh, meklēt uh, alternatīvus pasākumus, ne tikai Eiropas apcietināšanas orderi. Uzskatu, ka pirmstiesas uh, aizturēšanai nevajadzētu būt obligātam nosacījumam, kas jāpiemēro visos gadījumos, ir jāņem vērā precīzais uh, kriminālu nodarījumu saraksts un uzskaitījums, kāda, uh, kādu rezultātā ir izdots šis orderis, un otrkārt jāievēro arī tiesības uz aizstāvību, un meklējot pierādījumus ir jāņem vērā arī dzen šis aspekts, jo tas ir ļoti būtisks aspekts, un lielākā problēma, ar kuru mums jāsaskaras, ir tā, ka Mm, nav pietiekami attīstīti arī elementi, kas ir saistīti ar nevainības eh, prezumciju, un šī sistēma būtu jātīsta vienlaikus ar šādas institūcijas izveidi. Paldies! Nīderlandes pārstāvis un es to ir kungs. Jā, priekšsēdētāji, godāmie kolēģi, dāmas un kungi, es saprotu, ka šī ir bijusi gara diena un es tiešām to pilnā mērā izbaudīju, tīpaši tāpēc, ka Holandes, Nīderlandes parlaments man nesen iecēla par ziņotāju jautājumā par Eiropas uh, publiskās prokuratūras izveidi. Un es, uh, protams, uh, apzinos, ka mums ir milzīgi iebildumi pret priekšlikumu esošajā formā, kā to prezentē komisāra Redinga. Šodien es jums visiem nosūtīšu Nīderlandes eh, parlamenta eh, nostāju par šo priekšlikumu, pastāstīsim, kāpēc mēs subsidiaritātes iemeslu dēļ esam pret šo priekšlikumu, bet eh, pastāstīšu arī pēc būtības par šo priekšlikumu. Un es saprotu, ka šī otrā daļa mūsu sanāksmē šodien ir visinteresantākā. Jāteic, ka mūs ir ļoti sarūktinājusi Eiropas komisijas rīcība. Uh, atbildot uz bažām par subsidiaritāti, ko pauduši daudzi nacionālajie parlamenti, un tāpēc es gribētu Redingas kundzei, Malstrēmas kundzei jautāt, kā viņas vērtē kontaktus starp Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju un nacionālajiem parlamentiem, jo mans uzskats ir tāds, ka Eiropas komisija pēkšņi ir nolēmusi, ka nekāda Lisabonas līguma nav un ka tur veiktie grozījumi ieskaitot attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem, nekādi nav piemērojami, un tas eh, mūsu valsti ir ļoti sārūktinājis. Es domāju, ka ļoti skaidrs, ka krāpšana ir jāapkaro, noziedznieki ir krimināli jāvajo, jāvajā, jānotiesā, un, manuprāt, Nīderlanda uzskata, ka to vislabāk var darīt nacionālās valdības pašas, un tikai tad, ja nacionālās valdības izlem neko nedarīt šajā ziņā, uh, Eiropas uh, publiskais uh, prokurors varētu būt risinājums, bet ne jau pilnīgi aizstājot visas nacionālo parlamentu kompetences. Vienlaikus mēs nepiekrītam arī ierosinājumam, ka Olaf un Eurojust ir jāreformē un ka viņu pilnvars ir jāmazina par labu uh, publiskā prokurora birojam, jo viņi strādā ļoti labi, un tāpēc es gribētu zināt, kādā veidā Eiropas parlaments ir ņēmis vērā eh, Nacionālo parlamentu paustu opozu, opozīciju, pretestību, tā ir bijusi ievērojama, un ņemot, eh, es jautāju to, ņemot vērā arī balsojumu, kas Eiropas parlamentā notiks rītdien. Zinu, ka jūsu nostāja ir neņemt eh, vērā tās problēmas, uh, un eh, to nostāja tās bažas par subsidiaritāti, ko ir pauduši nacionālajie parlamenti. Nākamā runātāja, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi. Vispārīgi mēs atbalstam to, ka pārobežu noziedzība uh, īpaši ietekmē Eiropas Savienības finanšu intereses, un tādēļ ir nepieciešams, lai dalībvalstis sadarbotos savā starpā, taču krimināltiesības un krimināla vajāšana ir suverenitātes tiesību jautājums. Šeit mums ir nepieciešams procesuāls garantijas pārņemot šos pilnvaras. Tādēļ arī ļoti daudz runātāji pamatot norādījusi to, ka tas rada problēmas. Īpaši šo jaun, šīs jaunās institūcijas demokrātiskā kontrola un noš, kompetenču nošķiršana starp Eiropas prokuratūru, Eirojust un Olafu mēs parādījām dzelteno kartīti, un to darīja vairāk nacionālajai parlamentu. Mums tas šķiet pamatoti. Mēs uh, dzirdam šeit ļoti dažādus viedokļus. Tagad dosim vārdu uh, prezidiem atbildēt. Frau Zīpels, kundze, vārds jums. Liels paldies, es mēģināšu sniegt uh, savas atbildes vāciski. Mm. Aludīt, nā? Visi runātāji teica, ka viņi principā atbalsta Eiropas prokuratūru, taču arī visiem bija ļoti dažādas bažas un jautājumi saistībā ar konkrēto komisijas priekšlikumu. Neiedziļinoties visās detaļās, es domāju, ka mēs saskaramies ar diviem pamat izaicinājumiem Vienmēr, kad es runāju ar pilsoņiem par šo pasākumu vai citiem, tad parādās, kā pirmais apmulsuma punkts parādās tas, ka kāpēc mums ir nepieciešama, nepieciešams viens Eiropas prokurors, ja visas lietas ir tik dažādas, tas ir 28 dažādas lietas, kāda ir šī pievienotā vērtība šim vienam prokuroram. Ja visas tiesas uh, procedūras un uh, tiesības ir tik dažādas. Un to var saprast, jo pastāv dažādas tiesu sistēmas dalību valstīs, un katra dalību valsts, protams, ir pārliecināta, ka uh, viņu sistēma ir vislabākā, un nemaz nevajag to izmainīt. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem saistībā ar visiem pasākumiem, par kuriem mēs runājam sadarbības ziņā juridiskajā jomā. Man palīdzētu tas, ja visas dalībvalsts neatteiktos no šīs pamatnostādnes, taču mazliet um, piekāptos un teiktu, ka jā, arī citas sistēmas ir labas, un mēs varētu paskatīties, ko mēs varētu pārņemt no citām sistēmām, lai ik viena sistēma varētu mazliet izmainīt savu sistēmu un pielāgot to, jo neapstrīdami uh, ir tas, ka ir nepieciešama lielāka harmonizācija, tas nu vien, vienkāršo arī sadarbību visām krimināla vajāšanā iesaistītām pusēm, tās tostarp arī aizstāvībai. Vai visām dalībvalstīm ir nepieciešams prokurors jaunās sistēmas ietveros? Šis jautājums ir tikpat svarīgs vai nesvarīgs kā tas, ka vai visām dalībvalstīm ir nepieciešams savs komisārs. Uh, Šaubu gadījumā visi apgalvos, jā, tas ir nepieciešams, taču visi teiks, ka tas nav efektīvi, efektīgi, un tādēļ mums ir nepieciešama tāda risinājuma, kas var pārstāvēt visu intereses un nevis radītu tikai pārmērīgu slogu un neefektivitāti. Tas ir svarīgi. Tikai šāda viena institūcija, viena pati nenovedīs pie tā, ka kopš rītdienas visas problēmas būs atrisinātas. Un vienlaikus vēlos norādīt uz šo jautājumu, vai dalībvalsts jau tagad rūpējas par, un šeit es runāju tieši par Eiropas Savienības finanšu interesu krāpniecības gadījumiem, un vēlos piebilst to, ka šī krāpniecība parasti skar arī visus Eiropas Savienības nodokļu maksātājus. Un ja mēs palūkamies uz jaunākajiem skaitļiem no šīs nedēļas budžeta komitejas datiem, jā, korup krāpniecība notiek arī šobrīd, un tikai 25% tās naudas, kas eh, tikusi zaudēta krāpniecības rezultātā, tiek atgūta. Nu, tas ir tāds pieticīgs apjoms. Šeit mums ir jāuzlabojas, un tādēļ nepieciešama sadarbība un pašu dalību valstu iesaistīšanās, jo tikai ar Eiropas institūciju mēs nevaram to panākt. Tad jautājums par to, kāpēc komisija nesagatavoja jaunu priekšlikumu. Nu, es te spekulēju, tam varētu būt divas, divi iemesli. Komisija ir pārliecināta, ka viņa priekšlikums ir vislabākais, kāds vien var būt. Tādēļ viņi cer dabūt to cauri. Vai arī komisija redz, ka pastāv ļoti daudz bāžu taču pašreizējā, pašreizējā procesa posmā nav skaidrs viedokļa Eiropas parlamentā un arī dalībvalstīs, kā izskatītos labāks priekšlikums. Tādēļ vēl viens arguments, kādēļ komisijas priekšlikums šobrīd netiek izmainīts, ir tāds, ka vēlas nogaidīt, kāda ir attīstība, un turklāt mēs arī vēl nezinām, vai visi komisāri pēc 25. māja atgriezīsies. Tādēļ es domāju, ka būtu labi, ja mēs izdiskutētu pastāvošās bažas savā starpā un mēs būtu esam uz laba ceļa, kad mēs atzīstam, jā, mums ir nepieciešama šī institūcija, taču runājot par to, kas iespējams ir jāmaina dalību valstīs, neatkarīgi no šī priešlikuma. Uh, Saistībā ar EPO mēs par to vēl daudz diskutēsim, tādēļ es nedomāju, ka jau rudenī mums būs kāds galīgais lēmums, par kur jāpieņem lēmums, darbs vēl turpināsies, taču es tiešām novērtētu, ja visas iesaistītās puses būtu gatavas runāt par lielāku harmonizāciju, par uh, skaidrāku noteikumu radīšanu pilsoņiem. Paldies! Now, back to you, Mr. Nika. Un tagad vārds jums, Nikas kungs. Liels paldies. Es vēlētos uh, eh, Zipeles kundzei paskaidrot, kāpēc eh, Rumānijai ir iebildumi pret šo. Mēs nākam no no valsts, kurai ir bijusi ļoti rūkta pieredze ar cilvēktiesību uzraudzības um, organizācijām. Tas uh, ir datējums pat ar 1947. gadu. Un te es gribēju piekrist Polijas un Nīderlandes kolēģiem, kur ļoti trāpīgi identificēja problēmu. Mēs mēģinām skatīties uz Poliju savā ziņā kā uz uh, paraugu modeli un tomēr es uzskatu, ka tiesības uz eh, aizstāvību, uz godīgu tiesu un to, ka abas puses, eh, abām pusēm ir līdzīgas tiesības piekļuvē tiesai, advokātiem un tam līdzīgi, ir būtiskas. Pareizi jūs teicāt, ir jādomā par to, kas ir vislabākais mūsu pilsoņiem. Mēs zinām, ka pastāv problēmas ar Eiropas līdzekļu pārvaldību, Ļoti bieži tā nav veiksmīga. Atsevišķos gadījumos pat notiek likuma pārkāpumi, tāpēc mēs uzskatām, ka publiskā prokurora birojas ir laba doma, tomēr ir nepieciešams piestrādāt pie procedūrām. Un Nacionālo parlamentu atzinumu ir jāņem vērā. Liels paldies! Es domāju, ka mēs tuvojamies noslēguma vārdiem šai garajai dienai bet tā jau nav pirmā diena, kad mēs um, sastrādājamies ar nacionālajiem parlamentiem, mēs tikai konsultējam šo praksi, un mums šķiet, ka parlamentam tas šobrīd ir politisks jautājums, ne tikai uh, Nacionālajiem parlamentiem tas ir svarīgi arī Eiropas parlamentam. Ir nepieciešama pilna apjoma iesaistīšanās, uzticība, savstarpēja sadarbība. Un tas, kā mēs to dārām, godīgi runājot par attiecīgo priekšlikumu, vājajām vietām, problēmām, ko tas rada. Mēs eh, šos šķēršļus varam ātrisināt. Tad, ja mums izdosies panākt uh, rīcības uh, uzlabošanu šajā svarīgajā jautājumā. Pēc uh, vairākām diskusiju kārtām es mēģināšu apkopot uh, tos jautājumus, par kuriem izskanēja visvairāk argumentu un kas visplašāk tika apspriest. Pirmkārt, jau ir skaidrs, ka Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu sadarbība ir izšķiroši svarīga, lai tiktu sagatavotas um, pamatnostādnes tieslietu iekšlietu jomā, runājot par cilvēktiesībām, te mēs redzam būtisku nepieciešamību mm, pilnveidot Eiropas tieslietu kultūru, daloties pieredzē par pamatelementiem un liekot uzsvaru uz apmācību, kas šajā jomā tiek traktēta kā ļoti būtiska. Ir nepieciešama labāka tiesību aktu īstenošana un īstenošanas uzraudzība. Tāpat eh, to pašu var teikt par dažādiem Eiropas Savienības eh, fondiem. Un mēs darīsim visu iespējamo, lai sasniegtu mūsu mērķus. Vēl tika uzsvērts, ka ir nepieciešama politiskā sadarbība nodrošinot līdzsvaru starp datu aizsardzību un efektivitāti. Tāds ir tradicionālais eh, līdzsvars starp individu tiesībām uz datu aizsardzību un eh, privātuma aizsardzību, tomēr jaunās tehnoloģijas mums sagādā jaunas izaicinājumus. Un tā ir eh, īsta tehniskā revolūcija, kuru pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši migrācijas jomā, tika uzsvērta nepieciešamība pēc solidaritātes un um, kopīgu politiku izstrāde, lai pavērt labākas iespējas likumīgai migrācijai. Tam ir pēdējais laiks. Mums uh, nelegālā migrācija ir radījusi tik daudz problēmu, ka nav bijis iespēja domāt par likumīgu migrāciju, bet mums vajadzētu sadarboties šajā jomā. Tāpat arī datu aizsardzības uh, jomā ir jānodrošina augsti standarti, jānodrošina godīgi spēles noteikumi mums visiem un tieslietu jomai ir nepieciešama labāka piekļuve e, tiesu sistēmai, nodrošinot minimālos e, standartus, kur izstrādē ir jāiesaista gan Eiropas parlaments, gan Nacionālajai parlamenti. Tika uzsvērts arī tas, ka ir jāturpina darbs e, pie ceļkārtas par procesuālajām tiesībām. Eiropas parlaments un Lība komiteja ar gandarījumu atzīmē jūsu ieguldījumu, lielisko sadarbību starp eh, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Mēs solāmies ņemt vērā jūsu viedokli un, ja iespējams, eh, likumdošanas darbā, kas līdz šim vēl nav pabeigts un kas mm, tiks eh, atsākts, ko līdz jaunievēlētais Eiropas parlaments jūlijas sākumā uh, pēc eh, plānotajām vēlēšanām atsāks darbu. Mm, mēs to turpināsim. Liels paldies visiem par sadarbību, par eh, komentāriem, par jautājumiem, par notikušo dialogu. Un varbūt eh, pēdējais vārds vēl no Virvidakis kungam, kurš Grieķijas prezidentūras laikā mm, palīdzēja man vadīt šo sanāksmi. Tagad vārds viņam. Šīs dienas sēdes noslēgumā vēlos jums visiem pateikties par dalību, par konstruktīvo devumu dialogā. Dialogam, kas sākās 17. februārī Grieķijā, Atēnās un tagad tika mērķiecīgi turpināts runāt par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu šeit Eiropas parlamentā. Stokholmas programma uzsāka launas svarīgas iniciatīvas. Mēs balstījāmies uz iepriekšo Tamperes un arī Hāgas programmu. Mēs veicām svarīgus soļus, panākot turpmāku Eiropas kopību. Tāpat kā turpmāk iepriekšējās prezidentūras mēs esam sadarbojušies ar komisiju, ar parlamentu, uh, kas, eh, pateicoties eh, Lisabonas līgumam, ir kļuvis daudz svarīgāks partneris Stokholmas programmas īstenošanai. Un tagad ir pienākusi piecu gadu gala posms, ir jāuzsāk sarunas par likumiem un dalībvalstīm valstīm ir jānoskaidro savs viedoklis saistībā ar nākotnes attīstību brīvību drošības un tiesiskuma telpā ir jāizstrādā vadlīnijas, kas tiks pieņemts jūnijas padomē. Tika panākti labi sasniegumi iekšlietu un tieslietu nozarē. Vēlos pieminēt konkrētus gadījumus. Uh, piemēram, trešo valstu valsts pietriko ieceļošanu un uzturēšanās nosacījumu par uzņēmumu ietvaros, eiro un citu valūtu aizsardzību pret viltošanu. Tas ir padoms pamatlēmums 2383. Mums ir priekšlikums Eiropas parlamentu un padomus regulē, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlēšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās. lietās. Tāpat arī mums ir attiecīgs pārstrādāts priešlikums par jurisdikcijas spriedumu atzīšanu izpildu civillietās un komerclietās. Mēs esam panākuši arī politisko vienošanos ar parlamentu un padomi, un mēs ceram un sagaidām, ka parlaments aprīlī pieņem šos do dokumentus. Vēl mums ir priekšlikums par uh, kas paredz noteikums ārējo jūras robežu uzraudzībai, robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas aģentūra operatīvā sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām. Šis arī ir uh, vienošanās uh, saturs, un mēs gaidām, ka aprīlī tas plenārsēsijā tiks pieņemts. Tas ir ļoti būtisks panākums Eiropas Savienībai saistībā ar labāko ārējo robežu pārvaldīšanu. Noslēgumā mums ir arī vispārīgā datu aizsardzības regula panākta. Tad priekšlikums par fizisku personu aizsardzību attiecībās personas datu apstrādu un šādu datu brīvu apriti. Tāpat arī ir priekšlikums par fizisku personu aizsardzību attiecībās personalizētu apstrādi, ko veids kompetentās iestādes, lai novērstu izmeklēt atklāt noziedzīgas nodarījumus, saukt pie atbildības par tiem, lai izpildītu kriminālas sodas un par šādu datu brīvā aprit. Un Grieķijas prezidentūra izdevās pātrināt sarunas ar eh, padomi un panākt eh, labus panākumus zināmos aspektos. Tagad raugoties par nākamo darba programmu pēc Stokholmas programmas noslēguma. Pēc šodienas es uzskatu, ka mums ir daudz efektīvāk jāizmanto jau esošie instrumenti, un kopīgie izaicinājumi ir arī jā, jāpieķers tiem kopīgās sadarbības un uzticamības ietvaros. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp pilsoņu drošību no vienas puses un no uh, pamatiesībām, pamatvērtībām no otras puses, kas rada Eiropas kultūras identitāti. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa ir telpa, kurā Eiropas Savienība līdz šim ir bijusi veiksmīga. Mums tagad ir jāpierāda tas, ka netik labvēlīgos apstākļos, kā tas bija agrāk, un pieaugot uh, lielākām bažām, pastāv politiskā gripa grība jau esošos likumus izmantot daudz efektīvāk un īstenot to praktiskā līmenī. Paldies! Eh, Kakis kungam, pateicos visiem iesaistītiem parlamentāriešiem, īpaši tiem, kas ir izdzīvojuši līdz pat šīs sēdes beigām. Paldies par jūsu sadarbību, tiksimies nākamreiz.